šāsdienas darba kārtībā. Cienījamie kolēģi! Cienījamie kolēģi, lūdzu atstājiet zāli klusām. Lūdzu, nevediet diskusijas plenārsēdz zālē. Uh, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu sāksim izskatīt nākamo punktu mūsu šāsdienas darba kārtībā. Sorry, sorry. Is, is, is, a, is a list? Is a list, yeah? It's a list. Yeah? Well, I, I didn't understand. Well, perhaps if you use your hammer. Ach, Hammer. Hammer, okay, Hammer. Great. Congratulations to Mr. Brock and Mr. Gautieri. Apsveicu Broku kungu un Gautieri kungu. Vēlreiz apsveicu, bet lūdzu, kolēģi, apsēdieties savās vietās vai atstājiet zāli. Apsveicu abus ziņojumu sagatavotājus. <laughs> Po głosowaniu. Pier... Pēc nu pat notikušā balsojuma. Nākamais punkts mūsu šās dienas darba kārtībā ir padomas un komisijas paziņojumi par gatavošanos uh, Eiropadomas sanāksmē, kas paredā 24. un 25. martā. Uzsāksim debatas. Vispirms vārds Eniko Čorī ministram, kas pārstāv Ungārijas prezidentūru. Lūdzu, kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Buzeka kungs, Barozu kungs, komisāra kungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, es priecājos par šo iespēju uzrunāt jūs pirms nākamās Eiropadomas sanāksmes. Jūs ļoti labi zināt, ka tā, tā būs ļoti intensīva sanāksme, ņemot vērā iepriekš neparedzētos notikumus, kas ir notikuši pēdējo nedēļu laikā. Es vēlētos pieminēt galvenos punktus, kas ir Eiropadomas sanāksmes darba kārtībā. Jūs zināt, ka būs trīs galvenie punkti darba kārtībā. Vispirms visaptvaroša ekonomiskā pakotne, cerams, ka tā to pieņems uh, valstu un valdību vadītāji. Lībija un Dienvidu uh, kaimiņa attiecības un arī Japāna. Sākšu ar ekonomikas un politiskajiem jautājumiem. Eiropadoma cerams pieņem šo pakotni, lai atbildētu uz ekonomisko un finanšu krīzi. Es vēlētos pieminēt sešus galvenos elementus, kas ir šajā pakotnē. Vispirms ir tas, ka tiek noslēgta pirmā Eiropas semestra posms, apstiprinot prioritātes fiskālajai um, konsolidācijai un struktūrālajām reformām. Kā jūs zinat, Eiropas semestrs tika uzsākts agrāk šogad. Uh, Ehm, tad, kad komisija nāca klajā ar savu prezentāciju, ir paredzēts vairākas politikas rekomendācijas, lai nostiprinātu ekonomisko atgūšanos, lai nostiprinātu Eiropas konkurētspēju un sasniegtu 2020. gada stratēģijā minētos mērķus. Pirmā fāze Eiropas semestrī tiks noslēgta nostiprinot prioritātes, kas ir paredzētas fiskālās konsolidācijas jomā un struk struktūrālo reformu jomā saskaņā ar ECOFIN un EPSCO sagatavotajām vadlīnijām. Ziņojums, kur sagatavoja prezidentūra, tika uzņemts pozitīvi. Dalībvalstis uzsāks šo rekomendāciju īstenošanu, lai sagatavotu stabilitātes un konverģences programmas, tāpat arī nacionālās reformu programmas, kuras ir jāiesniedz aprīlī. Ko, padomu balstoties uz komisijas izvērtēšanu, sniegs attiecīgas vadlīnijas dalībvalstīm jūnijā, proti, kad būs jāpieņem svarīgi lēmumi attiecībā uz budžetu. Tas vēl būs sagatavošanās posms. Ungārijas prezidentūras mērķis ir noslēgt pirmo semestri līdz 2011. gada jūnijam. Otrs elements ir ekonomiskās pārvaldības nostiprināšana. Šajā jautājumā Eiropas parlamentam ir ļoti izšķiroša loma. Padomē izdevies spērt eh, spēcīgu soli uz priekšu ministri, vienojās par padomas kopīgo pieeja, kas ir attiecinām uz sešiem likumdošanas priekšlikumiem, kur mēģis ir nostiprināt ekonomisko pārvaldību. Šis rezultāts ļaus padomē uzsākt diskusijas ar parlamentu. Kā jūs zināt, padomē ir jāievēro termiņš 2011. gada jūnijas. Līdz tam laikam ir jāsasniedz politiskā vienošanās par pakotni. Četri no sešiem priekšlikumiem. E, Četros gadījumos ir jāpieņem lēmums koplēmuma procedūras ietvaros. Un Es vēlos izmantot šo svinīgo iespēju un aicināt parlamentu uz sadarbību, lai mēs varētu panākt politisko vienošanos līdz jūnijam. Tas dotu uh, iedrošinošu signālu tirgiem un, kas ir vēl svarīgāk, mūsu pilsoņiem, kas cer, ka mēs aizsargāsim eiro un Eiropas ekonomiku kopā ar to. Tāpēc uz mums gulst kopīga atbildība uz mums un Eiropas parlamentu šajā jomā. Mūsu premjers uh, pavisam drīz tiksies ar referentiem un koordinatoriem, kas ir atbildīgi par šo pakotni, un es eh, tik tiešām ceru, ka mums būs eh, auglīga sadarbība ar Eiropas parlamentu. Trešais elements ir banku sektora atjaunošana ar jaunu ambiciozu stresa testu palīdzību. Un tālāk ir eh, jādomā arī par eiro zonas paplašanāšanos uz tām valstīm, kuras vēlas pievienoties eirozonai. Tām ir jāizteno nacionālās stratēģijas šajā jomā. Tālāk ir jādomā par Eiropas stabilitātes mehānismu nākotni un to, kā varētu nodrošināt Eiropas stabilitātes instrumentu, balstoties uz vienošanos, kas uh, tiks panākta. Mm, kas tika panākt 21. martā. Jūs zināt, ka Eiropas stabilitātes eh, mehānisms paredz to, ka informācija eh, tiek sniegta arī Eiropas parlamentam, un es priecājos par to. Sastais elements ir eh, grozījuma izdarīšana līgumā, par ko jūs nu pat balsojāt, un formālā pieņemšana Eh, grozījumam līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kur naudas vienība ir eiro, un es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par šo pozitīvo rezultātu balsošanā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs pienesums no jūsu puses. Kā jūs redzat, ir panākts reāls progress cīnoties pret krīzes sekām. Eiropadome, Eiropas padome um, finalizēs uh, šos pasākumus, pieņemot visaptvarošu pakotni šajā jomā un lai mēs varētu nodrošināt uh, labvēlīgus apstākļus um, ekonomiskajā jomā tālāk, kas attiecas uz Lībiju 10. marta rezolūciju un 11. marta secinājumiem un pēc um, balsojuma drošības padomē par rezolūciju 1973 mēs nosodam vārdarbība ar kādu režīms vēršas pret, Libānu, eh, li, eh, pret tautu. Galvenais mērķis ir panākt civiliedzīvotāju aizsardzību un sniegt atbalstu um, tautai, lai tā varētu īstenot savus centienus pēc demokrātiskas sabiedrības izveidošanas. Uh, Kadafī ir jāatkāpjas no amata nekavējoties. Viņa režīms ir zaudējis savu leģitimitāti un tas vairs nevar būt sarunu partneris Eiropas Savienībai. Tātad kāda veida rīcību padome ir īstenojis? Vispirms sankcijas. 28. februārī padome uh, pavisam ātri pieņēma lēmumu par restriktīvajiem pasākumiem attiecībā uz režīmu. 10. martā tikt pieņemti papildus uh, sankciju pasākumi, tā piemēram ceļojuma aizliegums, uh, embargo un arī līdzekļu iesaldēšana. Tie ir pasākumi, kuros mēs ejam tālāk nekā tika paredzēts iepriekš nobalsotajā uh, ANO drošības padomas rezolūcijā. Tālāk es vēlētos runāt par sankcijām, balstoties uz ārlietu padomes um, mandātu. Padome šodien uh, rakstiskajā procedūrā ir pieņēmusi Ungārijas prezidentūras priekšlikumu um, paplašinot dažus pasākums attiecībā uz citām personībām. Uh, Lībijā, un tā skaitā arī uz uh, naftas kompāniju. Ungārijas eh, prezidentūra ir iekļāvusi arī eh, darba kārtībā jautājumu par enerģētikas piegādi. Ir jādomā arī par politisko, politiskās krīzes ietekmi uz enerģētikas tirgu un uz piegādēm. Ir panākt vienošanās, par, ir, ir secināts, ka nav pietiekamu resursu uzkrājumu. Eiropas Savienība ir viegli ievainojama un ir jādomā par. Um, spēcīgāku kopīgu enerģētikas politiku, iekļaujot tādus pasākums kā piegāžu dažādošanu. Padome priecājas par to, ka ANO drošības padome pieņēmus rezolūciju 1973 un uzsver, ka ir jādara viss iespējamais, lai īstenot šo rezolūciju. Padome arī priecājas par Paroizes samitu, kas tika organizēts, lai īstenotu šo rezolūciju. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir apņēmušanās rīkoties kopīgi un apņēmīgi kopā ar visiem starptautiskajiem partneriem, tā skaitā ar Arābu līgu un visiem pārējiem spēlētājiem reģionā, lai pilnībā īstenot pieņemtos lēmumus. Padome un dalībvalstis atbalsta pasākumus, kurus paredz ANO um, rezolūcija aizsargāt uh, civiliedzīvotājus no uzbrukumiem. Eiropas Savienība sniegs arī humano palīdzību visiem tiem, um, kuriem tas ir nepieciešams. Un, protams, vēlāk mums būs jāpalīdz Lībijai veidojot demokrātisku valstu un attīstot uh, likuma varu. Eiropas Savienība ir gatava sniegt uh, humāno palīdzību pēc tam, kad ANO attiecīgais birojs aicināja nākt klajā šādu palīdzību. Šādi pasākumi notiks saskaņā ar Eiropas Savienības vadlīnijām par palīdzības sniegšanu augstā pārstāve tika aicināta uh, izstrādāt tālākus pasākums, un uh, mums ir jāsniedz humanā palīdzība, tāpat arī jāīsteno uh, civiliedzīvot aizsardzība, izmantojot arī jūras spēkus. Viss ir jādara pēc iespējas vairāk sadarbojoties ar ANO, NATO un citiem partneriem. Mūsu partneri turpina kontaktus ar uh, ANO ģenerālsekretāru un reģionu citu valstu pārstāvjiem. Mums ir jārisina šis jautājums kā ārkārtas jautājums. Un padomē ir jāvienojas par turpmāko soļu spēršanu līdz nedēļas beigām. Mums ir jābūt arī solidārākiem attiecībā uz tām dalībvalstīm, kas saskars ar notikumu sekām. Mums ir jāsniedz nepieciešamā palīdzība, ņemot vērā to, ka situācija pasliktinās. Ungārijas prezidentūra ir iekļāvusi šo jautājumu arī Tieslietu un iekšlietu padomas darba kārtībā. Hermes operācija tika īstenot uh, Frontex uh, paspārnē un vairākas dalībās sniedz savu pienesumu. Tālāk. Jau 23. februārī prezidentūra aktivizēja civilās eh, aizsardzības mehānismu, lai aizsargātu Lībijas eh, civiliedzīvotājus. Šos pasākumus atbalstīja arī augstā pārstāve. Smeļoties iedvesmu no rezolūcijas par to, ka mums ir pienākums aizsargāt civiliedzīvotājus, Ungārijas prezidentūra dara visu iespējamo, lai palīdzētu bēgļiem un lai risinātu arī migrācijas jautājums. Ārlietu ministrs kopā ar komisāru Malmstrēmu šobrīd viesojas Ēģiptē un atrodas netālu no kopīgās robežas ar Lībiju. Martonīkungs tikās ar vietējās varas pārstāvjiem, un viņš savā paziņojumā pierobežas reģionā paziņoja, ka bez šiem uzlidojumiem situācija būtu pilnīgi e, neiztūrama, bet tagad situācija ir izdevies, situācija ir izdevies panākt zinām kontroli, un pēdējās trīs dienas nav bijis vērojams bēgļu pārvietošanās no valsts, bet situācija joprojām ir neskaidra, un mēs nezinām, vai bēgļi turpinās pamest valsti vai nē. E, es pavisam e, nesen kopā ar komisāru Georgievu arī viesojos pierobežā Jāsaka, ka situācija joprojām bija ļoti smaga, un daudz cilvēki centās eh, iekļūt Tunisijā, šķērsojot valsts robežu. Treš, šis jautājums joprojām ir ļoti nozīmīgs, un jautājums par pilsoņiem ārpus Eiropas Savienības, viņu repatriācija joprojām ir ļoti svarīgs. Eiropas Savienības pārstāvs ir Tripolē, tas joprojām ir tur, viņš turpina koordinēt diplomātiskos centienus dalību valstu vārdā. Tālāk, kas attiecas uz dienvidu kaimiņu politiku, 11. marta ārkārtas padomē tika runāts par to, ka ir vērojams milzīgs izmaiņas un mēs varam cenēt nākotnē uz lielāku demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu. Ir jāsaprot, ka agresiju vērojam ne tikai Lībijā, arī Bahreinā, Jemenā tiek vērot līdzīga agresija, un mums ir jās, jās, jāsaka pavisam skaidri, ka agresija nav pieņemama. Reģionu valstīm ir jāizlem savs liktenis un jālem par savu nākotni mierīgā un demokrātiskā veidā. Eiropas Savienība reaģē uz demokrātiskām pārmaiņām un cenšas arī eh, sniegt atbalstu. Eiropas Savienība konsultējas ar valstīm šajā reģionā lai palīdzētu tām robežu apsardzības jautājumos, tāpat arī imigrācijas jautājumos. Padome tika uzaicināta nākt klajā ar plānu kapacitāšu attīstīšanai, lai tiktu galā ar imigrantu pieplūdumu. Pozitīvi tika vērtēts komisijas paziņojums par dienvidu vidusjūras reģionu imigrācijas jomā. Padomu tika aicināta arī ātri izskatīt priekšlikums, kas ir um, piedāvāti komunikē un. Un pavisam īsi neliela prezentācija par šīm idejām, kur ir nepieciešams rīkoties. Mums ir jāpalielina griezti attiecībā uz investīcijas banku operācijām vidusjūras valstīs un jāpieņem politiskā reforma, kur, protams, arī Eiropas parlamentam tur būs savs vecākāms rēķinos ar jūsu sadarbību. Aicinam arī komisiju. Uh, arī atbalstīt šo reformu izskatīt ar iecitiem iesaistītajām pusēm, kādā veidā arī Eiropas rekonstrukcijas banka varētu strādāt Eiropas eh, vidusjūras dienvidu daļā. Mums arī ir jāsarā pie priekšlikuma attiecībā uz Eiropas un vidusjūras uh, eh, Savienība, kas arī ir ārkārtīgi svarīga šī reģiona turpmākajā attīstībai. Un visbeidzot, 2011. Eh, gada jūnijā ir jāpieņem regula, kas stiprinās arī Frontex kapacitāti. Uh, Es neizteikšos par Japānu, jo mums ir arī tagad jauns darba kārtības punkts, darba kārtībā. Atvainojiet, ka izsakos tik gāri, jo noticis ļoti daudz, un es gribēju, lai mums parlamentam būtu visaptvaros priekšstats par aktualitātēm. Lielas paldies priekšsēdētāji! Uh, Mr. Joseph Manuel. Un tagad Eiropas komisijas prezidents lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji ministri, ka arī godātie deputāti. Kā es iepriekšējā nedēļa parlamentam norādīju attiecībā par to, ka skaidāms Eiropas Savienības padomu 24.25. martā, tas tiešām būs nopietnas pavērsiens ekonomikā. Citiem vārdiem sakot, tas būs tiešām pagrieziena punkts mūsu visaptrošā atbildē krīzē. Un jau mēs sākot arī īstenot jauno Uh, mehānismu, kas ir vērsts uz ekonomikas pārvaldības ietvaru izveidrošanu un jaunā Eiropas monetāras savienības um, nostādīšanu uz jaunām divām kājām, ne tikai klibi lecot uz vienas kājas. Ekonomikas politika dalībvalstīs tiek uzskatīta par kopējo Eiropas dalībvalstu un Eiropas iestāžu jautājumu. Uh, Un lūk, tagad pirmo reizi izmantot Eiropas semestri, mēs esam izveidojuši jaunu grūdienu mūsu ekonomikas politikai reformām. Pirms katra dalībvalsts nosaka atsevišķus e, mēķus un budžetu nākošajam gadam. Tātad mēs koordinējam nevis tikai ex ante, bet jau tagad koordinējam paralēli e, budžeta politikas. Eiropas uh, izaugsmes uh, Eh, pētījums, ar ko nāca klajā šā gada sākumā komisija, skaidri iezīmē desmit galvenās prioritātes, kas vērsta uz Eiropas 2020 stratēģijas ietvēršanu. Un tas nozīmē konsolidāciju, pareizus makroekonomisko nelīdzsvarotību novēršanu, finanšu stabilitāti, kas ir priekšnosacījumi veselīgai izaugsmai. Pats par sevi šis pakts, protams, nerada izaugsmi, bet tas ir vērts, lai mēs veidot izaugsmi, kas ir visaptveroša un stabila. Šis pakts, par ko vienojās arī Eiropas valstu valdība, Eirozonas valdību vadītāji, un aicinot arī pievienoties tās dalībvalstis, kas vēlētos, um, ir pirmās prioritāte, atspoguļotās prioritātes, kas noteikts gadskārtī izaugsmes pētījumā. Un vienlaikus tas atbilst pilnībā Eiropas līgumam, uh, um, ir nosaka, ka tam ir jāatbilst Eiropas līgumam. Un vēlos vēlreiz pateikties Eiropas parlamentu, jo uzskatu, ka parlamenta pieņemtā stingrā nostāja ir ļoti svarīga, lai mēs nodrošinātu kopienas pieju arī šajā Eiropas paktā. Eiropas um, pakts ir vērts uz to, Eiropakts piedošana ir vērts uz to, lai nodrošinātu izaugsmi, un, kā jūs zināt, arī uh, komisija strādā pie priekšlikuma par nodevām finanšu sektoram. Tāpat arī mēs skatāmies, ka Eiropas izaugsmas un stabilitātes paktam ir jāseko komisijas uh, rekomendācijām. Un iepriekšējā nedēļā jau norādīju, citēju, izšķirošajos soļos, veidojot šo stabilitātes un izaugsmas paktu, padomēji ir jākonsultējas eh, ir jāņem vērā komisijas rekomendācijas un ir jāiz, skaidro savas pozīcijas raksturveidā. Lūk, tāda bija 11. marta nostāja. Tas tikai parāda vēlreiz, cik svarīgi var papildus vēl pieņemt šādus soļus tiem būtiskajiem likumdošanas priekšlikumiem, kam jūs arī kā parlaments gatavojaties. Dāmas un kungi, protams, fiskālā konsolidācija nav pašmērķis. Bez tās, protams, nav pārliecības un uzticības, un bez uzticības nav investīciju, un bez investīcijām atkal nav izaugsmas. Uh, Mūsu mērķis tomēr, kā es jau to norādīju šobrīd un vairākas reizes jau parlamentā es norādīju, mūsu mērķis ir izaugsme, ilgspējīga izaugsme, visaptvaroša izaugsme. Un tieši tāpēc mums ir jāuzlabo biznesa vide, mums ir jāpabeidz arī iekšējais tirgus. Viens no parādiem, jeb nepaveiktajiem uzdevumiem ir tieši nodokļu politikas jautājums. Tāpēc komisija ir ierosinājusi un iesniegusi priekšlikumu par vienoto uh, uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi. Un tas ir tiešām vērsts uz iekšē tirgus pabeigšanu, un tieši tāpēc arī komisija nāks klajā pavisam drīz ar vienotā tirgus um, um, līg, aktu, kas ir vērsts atkal uz konkrētiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu izaugsmu un jaunas darba vietas. Tāpat mēs nodrošinām arī lielāku darbspēju mobilitāti. Uh, nevis mazāk mobilitāti un piedāvāt arī vēl arī dažādu veidu nodokļu stimulus, lai tie tiešām darbotos un veicināt jaunu darbu vietu veidošanu. Tiešā sadarbībā ar nacionālām dalībvalstīm komisija, protams, arī skatās nacionālajām reformu programmām un konverģences programmām. Vēlos uzsvērt, kā nosakot skaidrus, konkrēts, ambiciozs un nacionāls programmas, tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu arī veiksmīgu Eiropas semestri īstenošanu. Līdz ar to tas tagad ir pašu dalībvalstu rokās, lai viņi šo uzdevumu pabeigtu līdz aprīļa beigām. Pagājušo nedēļu komisija arī Eh, padomu piedošanu, arī piekrīt komisijas likumdošanas paketei par padziļināto ekonomisko pārvaldību. Un es tiešām vēlu pateikties Ungārijas prezidentūrai par veiksmīgu šo kompromisu panākšanu. Vēlos uzsvērt parlamentu lomu, un es arī sagaidu, ka mums izdosies panākt gala risinām līdz jūnijam, jo galu galā mēs varēsim izmantot visus instrumentus, kas arī novērtē nacionālos budžets īsteno stabilitātes konverģences programmu un nacionālās reformu programmas tiek īstenots jau līdz 2012. gadam. Un visbeidzot, Eiropas stabilitātes fonds līdz 2012-2013. gadam ieviešamais Eiropas stabilitātes mehānisms ir konkrēts veids, kā mēs varam garantēt eirozonas stabilitāti. Pagājušo nedēļu, eh, pirmdien, uh, Eh, finanšu ministri vienojās, ka no 2013. gada sāks darboties Eiropas stabilitātes mehānisms, un tas paredzēs 500 miljārdu eiro aizdevumu kopējo apjomu. Tas ir milzīgs solis, ko visu laiku ir veicinājusi komisija. Tāpat arī sekot mūsu priekšlikumiem, arī nākotnes paredzētais stabilitātes mehānisms paredz centrālo komisijas lomu, eh, gan eh, nākoklā priekšlikumiem, gan arī izstrādājot, un vēlāk arī tas nozīmē, uh, konkrēta Eiropas parlamenta iesaist. Turklāt saistībā ar Eiropas centrālo banku tiks nemitīgi veikts risku novērtējums par eirozonu stabilitāti un tāpat arī eh, pētīs, nemitīgi uzraudzīs attiecīgās dalībvalsts, kas nonākušas iespējamās problēmās. Tāpat arī komisija būs tā, kas veiks analīzi par mm, aizdevumu saņēmēju dalību valsti Tāpat arī skatīsies, cik lielā mērā nepieciešams ir privāto sektoru. Tas būs tā, komisijas priekšlikums, ko tālāk apstiprina padomi par šo atbalsta makroekonomikas pielāgošanas programmu. Un tāpat šī politiku atbilstība makroekonomikas pielāgošanas programmai būs viens no arī galvenajiem uzdevumiem, ko veiks komisija saistībā ar Eiropas centrālo banku. Uh, polisiju atbilstības um, novērošana būs, protams, arī atbilstīgā makroekonomikas um, noteiktajām programmām, un tas skaidri nozīmē, ka Eiropas Savienības kopēja uzraudzība tiks īstenota, un te nozīmīgu lomu spēlēs arī Eiropas parlaments. Katrā ziņā komisija gatavo sagatavo šādu priekšlikumu, balstoties uz 136. pantu, līgumu 136. pantu, kur skaidri noteiks nepieciešamos soļus, lai noteiktu, ka politiku atbilstība uh, ir eh, jāiekļauj padomes lēmumos, lai nodrošinātu pirmkārt šādu skaidru savstarpējo uzraudzību. Un tāpat arī padome un komisija informēs Eiropas parlamentu par regulāro šo attīstību Eiropas stabilitātes mehānismu izstrādā. Tātad citiem vārdiem vēlos jums tikai apstiprināt to, ko jums jau vēstules formā arī apstiprināja komisārs Rēns un Eiropa uh, grupas priekšsādātais Junkers. Un es domāju, ka mēs esam panākuši vienošanos, kas pilnībā atbilst tam, kas ir arī šajā kopienas pieejā. Un paldies parlamentam par jūsu iesaistīšanos un jūsu apņemšanos šajā jautājumā. Par finanšu stabilitātes jautājumu. Dalībvalsts ir sapratušas, ka mēs esam vienkārši atsavienotie trauki. Un mēs, protams, uzskatām, ka mums jāstiprina banku uh, stabilizācija. Banku sistēma stabila un veselīga ir viens no priekšnosacījumiem Eiropas ekonomiskas izaugsmē. Tieši tāpēc ir paredzēti arī banku stres testi, um, kurus mēs veiksim nākošo mēnešu laikā, un to veiks Eiropas banku iestāde. Un tas nozīmē, ka mēs nodrošinām caurskatāmību, lai arī politiku veidotāji, investori varētu veidot šādus gudrus lēmumus par turpmākām investīcijām, kas tiešām ir svarīgs nodrošināt visu pušu interesētību šo smago lēmumu pieņemšanā. Godāti deputāts, vēlos arī sveikt ar Jorīku um, jūsu visu priekšlikumiem, tad arī ar ministres Jorī klātbūtnie izmantot, es vēlētos pievērsties aktuālai situācijai Libijā. Jāatzīst, ka komisijas kompetenci sadalījums neparedz eh, tiešas uh, drošības un aizsardzības eh, jautājumu kompetences. Tomēr mēs esam atvēlējuši 30 miljonus eiro, lai tieši sniegtu palīdzību bēgļiem un migrantiem. Un jūs zināt, ka mēs esam visu laiku ciešā uh, kontaktā ar attiecīgiem iestādēm, lai arī sniegtu um, atbalstu. Un īpaši skatāmies uz izcelsmes valstīm un donoriem. Un tāpat arī komisāra. Uh, uh, Eh, kas atbildīgi par šiem jautājumiem, šobrīd ir arī aktīvi jau iesaistījušies. Lidojuma aizliegtās zonas ievērošana, kas noteikta ANO rezolūcijā numuru 1973, ir eh, vienmēr jāņem vērā arī tagad sniedzot humanitāro palīdzību tiem, kas tā vairāk tā nepieciešama, gan uz robežām, gan arī valsts teritorijā. Un tas ir veids, kā mēs varam mēģināt novērst civilietīgotāju bojā eju. Ņemot vērā, cik ārkārtīgi sarežģīta ir situācija, mēs tomēr arī neaizmirstam savus ilgtermiņa mērķus, kas ir ilgtermiņā. Mēs redzam šādu demokrātisku un um, pārticīgu reģionu, kas balstās arī uz uh, demokrātijas partnerību un labklājību. Tāpat komisijas civilās aizsardzības mehānisms koordinē šobrīd Eiropas Savienības sniegto atbalstu Japānai. Um, un Kopš pagājušās piekdienas mums arī uz, jau uz Japānu ir nosūtīts mūsu komandas, kas nodarbojas ar cilvēks aizsardzības jautājumiem. Un ļoti svarīgi, ka arī mēs gūstam zinām mācību un izdarām secinājumus par situāciju Japānā. Tieši tāpēc komisija arī ir ierosinājusi veikt šāds nozīmīgs um, kodols spēkstacību pārbaudas, ko mēs saucam par stresa pārbaudēm, jeb izturības pārbaudām Eiropā. Šīs izturības pārbaudas ir vērstas uz uh, visām arī Eiropas valstīm un mūsu kaimiņu valstīm, un tā tiks veikta sastībā ar Eiropu uh, starptautisko atomenerģijas aģentūru. Un es ceru, ka arī Eiropas padome atbalstīs um, šādu pieju, un um, tāpat arī Eiropas parlaments atbalstīs. Un tālāk visbeidzot daži vārdi par gadam Eiropas samitu, Eiropas Savienības padomi. Komisija ļoti nopietni strādājusi, lai sniegtu arī šādu reakciju savu atbildi uz krīzēm, kas notiek ārpus mūsu robežām un arī ekonomiskai situācijai Eiropā. Kopā ar Eiropas parlamentu mēs spēlēsim būtisko centrālo lomu, izveidot visaptverošo atbildi ekonomiskā krīzē. Mēs to vienmēr darīsim arī Lisabons līguma ietvaros, kas nozīmē ciešā koordinācija ar Eiropas parlamentu, un jūs varat būt pārliecināti, ka mēs vienmēr jums piedāvāsim šāds iespējas, un paldies jums par uzmanību. You, Paldies priekšsēdētāji. Un tagad politisko partiju pārstāvi dodu vārdu Eiropas tautas partijas priekšsēdētājiem Žozefam Dolam, lūdzu. Godētais priekšsēdētāji, godētie kolēģi, Eiropa padome tiksies otro nedēļu pēc kārtas absolūti neskaidrī, neskaidrā un arī starptautiskā saspīlējuma situācijā, arī Japānas katastrofālā situācija, vēl uh, arī upurus ļoti grūti aprēķināt un situācija vidusjūrā, kur iedzīvotāji un tautas saceļas par demokrātiju. Uh, Tam visam, protams, ir ietekme uz mums Eiropiešiem. Japānas eh, drāmu tiešā veidā piedzīvoja arī mūsu līdzpilsoņu tūkstošiem ģimenes, kuras uh, cieš un ir uh, sērās, un tad ir arī bailes pār Fukushimas kodola stācijas. Um, Eh, draudiem un arī kāda varētu būt uh, eh, līdzīga drauda Eiropā. Protams, ka visām valstīm, kurām ir atomelektrostacijas, ir jāņem vērā šī situācija, nepieciešams, lai arī parlaments organizētu diskusijas par kododrošību, paturot prātā arī mums, Eiropiešiem, nepieciešams stiprināt, palielināt, nevis mazināt mūsu enerģētisko neatkarību. Mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies arī eh, nākamajā sesijā. 27 dalību valstu vadītāji arī runās par ANO ANO intervencija Lībijā, lai varētu palīdzēt uh, um, visiem tiem, kur cīnās pret Pulgat Kadāfi un atgādina, ka visas valsts, kuras ir iesaistījušies šajā militārajā operācijā un kuras ir arī pirmās i, iesaistījušās šajā ANO mandātā, uh, Noteikti arī dzirdējuši mūsu kolēģis, kuri izteicās par šo jautājumu par iepriekšējām minisēsijām, un uh, grupa vēlētos, lai šajā padomē tiktu runāts par uh, vidusjūras reģionu, nosakot kā prioritāti, palīdzēt un nevis uzspiest. Tas ir mūsu kaimiņa pienākums. Priekšsēdētāji, godētie kolēģi, Eh, pēc pagājušās nedēļas samīta, kur tika sagatavoti galvenie mm, Eiropadomas pasākumi. Šo nedēļas samītā tiks runāts par eiro stiprināšanu un ekonomisko pārvaldību. Tautas pārtīja atbalsta pieejamo fondu palielināšanu, lai atbalstītu eiro un arī ādoku instrumentu stiprināšanu, kurus pieņēmā pagājušā gadā, lai palīdzētu Irijai un Grieķijai. Tas norāda arī uz to, ka dalība valstis ir atbildīgas pārvaldības pārvaldot bezprecedenta krīzi kopš mūsu vienotās valodas izveidas. Mēs tāpat laikā spēcīgi uzstājam uz to, lai šī ārkārtas situācija, kuru rāda arī Nacionālo finanšu pārvaldību kļūda, nebūtu iespēja pārdomē mainīt metodis attiecībā uz Eiropas lietu pārvaldību. Kopienas metode ir jābūt galvenajam noteikumam un starpvaldības metode ir jābūt izņēmumu kārtā īstenojumā. Eiropas parlaments spēcīgi uzstājuši šo mehānismu, un arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs mūs atbalsta, jo ir ļoti Tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības nākotnē. Es nešaubos, ka prezidents Van Rompēja kungs pārliecinās valstu vadītājus Eh, Piektdien arī tiks pieņemts pakts par eiro. Šīs pakts, kuru mēs pozitīvi varam atbalstīt, jo tas pārēdz eh, to, ko jau mēs prāsām vairākus mēnešus, proti eh, budžeta politiku konverģenci, sociālo fiskālo politiku konverģenci dalībvalsts starpā. Es to saku un atkārtoju Eiropas solidaritāti. Tautas pieņems tikai tad, ja tās uzskatīs, ka tā ir taisnīga. Uh, Un tas notiks tikai tad, ja darba apstākļi tiks uh, uzlaboti un lai uzņēmumi varētu arī strādāt salīdzinošā uh, fiskālā uh, kontekstā. Mēs pieprasām arī, lai tiktu veikts progress attiecībā uz ekonomiskos pārvaldības paktu, lai tik ņemt vērā Eiropas parlamenta viedoklis. Eiropas parlaments ir uh, pieņem šo koplēmumu, pie, piedalās koplēmumā. Mums ir jāveicina izaugsmu un nodarbinātība. Un, uh, mēs redzam, ka ir pareizā virzienā, bet mums ir jāpieņem lēmumu kopienas ietvarā. Tas ļaus arī Eiropas Savienībai iet uz priekšu efektīvi. Paldies par uzmanību. You, Paldies priekšētāji kungs, un tagad sociāla demokrāta vārdā Mārtiņš Šulc kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Vispirms, uh, godētais komisijas priekšsēdētājs, sveicu jūs dzimšanas dienā. Es domāju, ka jums ir tiesības, ka mēs jūs apsveicam jūs dzimšanas dienā šajā notikumā. Un uzstājot arī pie šīs 15 sekundes, kuras es veltīju apsveikumam, tiktu um, atņemts no manas runas laika. Es nevaru piekrist jūsu entuziasmam pirms uh, šī samita, jo. Šis samits notiek ļoti kritiskā Eiropas uh, brīdī. Tas sāks ar Lībiju ļoti reti, kad. Uh, Militāras operācijas tiek īstenotas tik nekoordinētā veidā. Mēs novērojam diplomātisko hausu, un es ceru, ka mēs šeit nenonāksim pie militārās katastrofas. Tas netiek attiecīgi organizēts, Eiropa nav vienota. Un arī, kas attiecas Turcijas, gan tātad valsts arī Turcija šeit tiek, viss tiek bloķēts. Tātad esam situācijā, kur ir nepieciešams izdarīt secinājums. Katru gadu mēs uh, pieņemam jaunus lēmumus, lai varētu atbildēt uz krīzi, un mēs redzam, ka situācija ir ļoti nopietna. Mm, sākumā sākam, ka Grieķus nevajag atbalstīt, bet pēc pieciem mēnešiem mēs pieņemam atbalsta mehānismu. Uh, Mēs nevēlamies eiro obligācijas. Šis ir eh, arī ļoti strīdīgs jautājums, un es arī domāju, esmu pārliecināts, ka pēc četriem mēnešiem tiks pieņemts šis lēmums. Eiropai nav vajadzīga ekonomiskā pārvaldība. Viņas pašas personas, kuras eh, arī ļoti pārliecinoši apstiprināja, ka Mums ir nepieciešama šāda pārvaldība, bet viņi pēc brīža viņi runā pretējo. Es nezinu, vai mēs esam tiešām izglābuši kopienas metodu labi. Baroso kungs, jūs sakat, jūs esat mūsu atbalsti, mēs atbalstām jūs, jūs atbalstat mums, bet nu vai tā nav nekāda dzimšanas dienas dāvaniņa. Jums ir jāapskatās, ka es īstenībā notiek, jo otrā metoda īstenībā, kur jūs arī re, e, bundeskanclere Merkele ir tāda apsaukus, ka nosaukus kā jauno Eiropas metodu, ir tieši tas, ko jūs to arī uh, raksturojat. Īstenībā sanāk tā bija visi dara tā, kā to grib, un galu galā tas ir pilnīgi pretēji tam, kas tika pasludināts pirms divām dienām. Lūk, tā ir realitāte šobrīd Eiropā. Šobrīd mēs nerunājam par Eiropas krīzi, bet atsevišķu eirozonas valstu krīzi, un tā ir diezgan liela atšķirība. Portugālē, piemēram, mēs šobrīd visi runājam un ceram, ceram, ka šī valdība, kas ir tiešām ārkārtīgi nopietnas, smagus lēmumus spēja uh, spiest pieņemt, ka viņi tiešām izdosies viņiem pieņemt šādus uh, arī daļai pret savu vēlētāju interesēm, un viņiem ir jāizveido arī tagad jāspēlē pret opozīcijas taktiskajām spēlītēm, kas knapi ļauj šai vispār daldībai darboties. Savukārt Vācijā federālais finanšu ministrs ir tiešām Eiropas ideju pārliecinātājs, virzītājs. Pēkšņi pirms šo Eiro samita viņš nāk klajā ar tādu paketi, kas visiem būtu svarīgs, bet pēkšņi ārlietu ministrs saka, ka tas nav pieņemami. Un tā sanāk, ka viņi vispār pirmo reizi sāk runāt par šādiem diskusijas jautājumiem valsts valdībā. Šādi jautājumi, kas finanšu um, pasaulē, vai tad vispār iespējams, ka mēs nodrošinām uzticību eiro? Nu, katrā ziņā uzskatu arī šīs sarunas, kas man bijušas Frankfurtē, piemēram, ar Eiropas centrālās bankas prezidentu un ar Eiro grupas priekšsādātāju un tāpat citi banķieri norāda, jā, eiro ir stabila valūta, eiro šobrīd bauda uzticību bet skatoties arī, protams, ko mēs varam iekļaut Eiropā. Īsnībā nav runa tagad vairs par uzticību eiro, bet valdībām, kuras ir atbildīgas par eiro, un tās valdības, kas nepieturas pie saviem solījumiem un pēc trim dienām runā pilnīgi pretējo, tās lūk ir problēmas, ar ko mēs uh, saskarāmies eiro zonā. Mums vajag spēcīgu valotu, uh, mums eiro ir kā izaugsms arī grūdienis, kas spēj nodrošināt Eiropas konkurētspēju, ja pēc tiem citiem kontinentiem. Šobrīd skatāmies eiro, kādreiz bija eiro pret dolāru pret 1 pret 70, un tagad ir pilnīgi cits rādītājs jau. Bet mēs redzam, ka galvenais klupšanas akmens ir tas, ka mums nav stabils ekonomikas pārvaldības. Nav runa par e, kopienas metodas ievērošanu Eiropas parlamentā, bet gan par pamatprincipu nodrošināšanu, pamat garantiju eiro stabilitātei. Un nav iespējams nodrošināt eiro garantiju, ja šie personas, jo īpaši skatāmies, piemēram, ka viņiem vietējās vēlēšanas, lokālās vēlēšanas svarīgāks nekā Eiropas nākotne. Lūk, tāda ir tā nelaime, ka mums ir šādi Eiropas vadītāji. Un tas, cerams, tomēr pagriezīsies vēl par labu. Es ceru, ka būs veiksmīga Eiropas Savienības padome, bet man ir nopietns bažas par to. Un man ir nopietns bailes arī par to, ka mēs arī turpmāk piedzīvosim to, ko jau veselu gadu skatāmies. Diemžēl, diemžēl man tā ir jāsaka vienkārši šāda nepilnīga Eiropas vadība. Paldies! Paldies! Un tālāk. Ferhofštēt kungs. Vispirms es vēlos apsveikt Barozo kungs. Viņš ir. Viņš ir rauns tieši tāpat kā es un vēl citi kolēģi pēc horoskopa zīmes. Un Es domāju, ka viņš tāpat kā vispārēji piekritīs, ka mums ir nepieciešama ekonomiskā pārvaldība. Bet vai tas tik tiešām mums palīdzēs izveidot ekonomisko savienību, ekonomisko pārvaldību, es nezinu. Un Es domāju, ka tieši ka tā, tā jau nav komisija, kas var vadīt šo procesu. Es domāju, ka tas ir jāizlem dalībvalstīm. Man ir šis te dokuments, 11. mārta dokuments, kas tiks apstiprināts rīt un, rīt un parīt. Un kas tur ir, tiek teikts, ka lēmums ir jāpieņem valstu un valdību vadītājiem ka pasākumi ir jāīsteno valstu un valdību vadītājiem, ka arī šī uzraudzīšana ir jāveic valstu un valdību vadītājiem. Tātad komisija īsteno tādu kā tehnisko uzraudzību un visa vara ir padomas rokās. Tāds bija galvenais trūkums Lisabonas stratēģijai, un tāds būs galvenais trūkums arī jaunajai stratēģijai. Komisijas priekšstādētāja kungs, lai nu ko mēs pieņemsim nedēļas nogalē, lūdzu sagatavojiet pēc iespējas ātrāk patiesu ekonomiskās pārvaldības plānu, kas dotu visas pilnvaras komisijai, kas balstītos uz patiesu konverģents un lūdzu iesniedziet to padomē. Es zinu, ka viņi eh, teiks nē, viņi vienmēr saka nē, bet turpiniet šo cīņu kopā ar mums un nepiekrītiet šai procedūrai un šiem priekšlikumam, kas šobrīd ir uz galda, jo ar to nekas netiks atrisināts un ar to neizdosies stabilizēt eiro turpmāko mēnešu laikā. Tas ir mans pilnais komentārs. Tālāk. Tālāk, kas attiecas uz nemieriem Arābu valstīs un kas attiecas uz diskusijām, kas notika arī šeit pirms nedēļas. Es domāju, ka mums ir jāizvērtē Mums ir jāveic pirmā izvērtēšana Eiropas Savienības rīcībai, un es domāju, domāju ka šis vērtējums nav viennozīmīgs. Vispirms jūs atcerēsieties, ka sākumā Mēs nebijām īpaši entuziastiski noskaņot runājot par šo sacēšanos Arābu valstīs. Mēs teicām, ai, tie ir islāma fundamentālisti, kas nāks pie varas. Tas bija pirmais, ko mēs paziņojām Eiropas iestādēs. Tālāk, Lībijas jautājumā mēs parādījām Eiropas Savienības vienotības trūkumu. Es domāju, ka tas ir briesmīgi, ka drošības padomē visām Eiropas Savienības dalībvalstīm nebija viena un tā pati nostāja. Bija trīs, kas balsoja par un viena, kas atturās. Es domāju, ka tas ir pretrunā ar līgumu, jo līgumā ir 34. pāns, kurā ir teikts, ka ja um, kādās institūcijās mēs runājam par ārpolitiku, dalībvalstīm ir pienākums koordinēt savu nostāju un tām ir pienākums pieturēties pie šīs kopīgās nostājas. Vai mēs to paveicām? Es domāju, ka nē. Mēs neievērojām līguma noteikumus. Un treškārt, tas, ko es vēroju tagad, uh, Aštons kundzei arī šodien bija jābūt šeit, kad mēs runājam par tik svarīgu jautājumu. Es domāju, ka mums ir Eiropas Savienības, eh, strat... mums pietrūkst Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Arābu valstīm. Mums ir uh, jāsaka, ka tas, kas tiek pieņemts kā lēmums Eiropas Savienības vadā, bieži vien ir skandalozs. Piemēram, pirmdien viens no Ashtons kundzes līdzstrādniekiem paziņoja, mums ir jāsaprot situācija Bahreinā un varas iestādēm ir bijis pamats ieviest sabiedrisko kārtību. Un tas notiek brīdī, kad četri cilvēki tiek nogalināti un 200 ievainot. Vai tāda ir Eiropas Savienības nostāja? Vēl viens piemērs. Eiropas Savienības ārlietu ministri. Viņi tikās ārlietu ministru padomē pirmdien. Un ko tad viņi paziņoja? Viņi arī attiecībā uz Bahreinu aicina uh, manifestāciju dalībniekus atteikties no jebkādas, kāda uh, veida um, rīcības. Tātad tie, kas ir cīnījušies, tie, kas ir izgājuši ielās, mēs viņiem paziņojam, nē, nē, lūdzu saglabājiet mieru, lūdzu esiet piesardzīgi un tā tālāk un tā joprojām. Es aicinu Ashtons kundzi ierasties uz plenāru sēdi, paziņot, kāda ir stratēģija, kur mēs īstenosim Bahreinā, Sīrijā, Jemenā, kāda būs pasākuma, kurus mēs īstenosim un ar kuriem partneriem mēs runāsim. To es vēlētos uzzināt. Tā vietā, lai uzzinātu šo te, par šo te nostāju, kas ir absolūti nosodām un kur pieņēmuši Eiropas Savienības līderi. Paldies! Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājiem uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs, ar nožēlu konstatēju, ka šī Eiropā dome ieviesīs dažas diezgan satraucošas izmaiņas, par ko mums būtu jāsatraucas. Kas attiecas uz ekonomiskās politikas koordināciju, ekonomisko pārvaldību, stabilitāti Eirozonai, mēs te redzam uh, Eiropas mēroga uh, nodokļu harmonizāciju un parlamentam ir, diemžēl, bijusi ļoti aktīva loma eh, tā veicināšanā. Es gribu teikt pavisam skaidri, komisijas priekšlikums par kopīgo uzņēmumu nodokļa bāzi nodarīs postījumu ekonomikai un liks uzņēmumiem darboties citviet. Es domāju, ka tas ir jāpārtrauc tas ir jāaptver. Mēs pēdējo dienu laikā esam redzējuši arī mēģinājumus no dažu dalībvalstu puses iejaukties citu dalībvalstu eh, fiskālajā un nodokļu neatkarībā, suverenitātē. Jūs zinat, par ko es runāju. Es domāju, ka nevajadzētu pieļaut, ka kaut kas tāds atkārtojas. Tālāk, kas attiec uz Lībiju. Uh, notikuma attīstīta Lībijā mums ir jau atkal atgādinājusi, ka mums nevajadzētu sagaidīt pārāk daudz no tā dēvētās Eiropas Savienības kopīgās ārlietu un drošības politikas. Nacionālie līderi ir parādījuši savu spēku. Um, Sarkozī kungs un un citi viņa kolēģi ir izvirzījuši savu nostāju, nevis Eiropas Savienības nostāju. Un es domāju, ka tas ir parādījis to, ka ir zināms robežas integrācijai šajā jomā, bet ne tikai šajā jomā. Nevienai dalībvalstī nevajadzētu izjust pienākumu darīt vairāk nekā tā uzskata par pareizi. Tas nav pareizi ārlietu politikas jomā un arī ekonomikas jomā. Eiropai ir jāpaliek elastīgai, pēc iespējas elastīgākai. Nevar būt tā, ka to vada integrācija integrēšanās e, dogmas, un tas ir pilnīgi skaidri, un tas ir visiem jāsaprot, un es ceru, ka Eiropas, Eiropā domē izdosies ar to tikt galā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Lamberta kungam, kas uzstāsies zaļo grupas vārdā uz divar pus minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Barozo kungs vairs nav šeit, bet viņš teica, ka uzticēšanās ir viss pamatā, bet es vēlos teikt, ka pilsoņu uzticēšanās šobrīd izsplēnē tikpat ātri, kā ūdens Fukushimas atomreaktorā. Mēs nevaram turpināt rīkoties tāpat kā iepriekš. Mums ir jāvēršas pret nabadzību, mums ir jācenšas panākt lielāku vienlīdzību, mums ir jādara kaut kas, lai mēs nebūtu atkarīgi no tradicionālajiem enerģijas veidiem mums ir jādara viss iespējamais, lai ekonomika būtu par uh, labu pilsoņiem. Mēs nevaram balstīties uz parādiem un deficītiem vai spekulācijām. To visu mūsu pilsoņi zina, un mūsu pilsoņi zina, ka tāpēc ir nepieciešams nopietnas izmaiņas gan uh, no valdības puses, gan no uzņēmuma puses, gan arī no viņu pašu puses. Viņi zina, ka šīs radikālās izmaiņas ir ļoti sarežģītas, un kā jau teica kolēģi, šīs izmaiņas ir ļoti sarežģītas, un mēs nevaram darīt visu uzreiz, mums ir jāsāk ar mazumiņu. Bet mēs vienmēr sākam vienā un tajā pašā vietā. Mēs samazinām valsts izdevumus un mēs zinām, kas no tā iegūst. Mēs vienmēr sākām ar darba tirgus fleksibilizāciju. Mēs zinām, ka tad, kad mēs runājam par elas drošību, tas nozīmē vairāk elastības un mazāk drošības. Un pilsoņiem ir apnikusi šāda divkosīga politika. Politika, kas ļauj eh, tiem, kas līdz šim ir baudījuši tās priekšrocības, arī turpmāk izmantot to. Mums ir jāiet daudz tālāk nekā tas, kas tiek piedāvāts šobrīd uz sarunu uz galda. Uh, Mums ir nepieciešama stabila fiskāla ieņēmuma, mums ir jādomā par um, enerģetikas nodokli, par uzņēmumu nodokli, par dar finanšu darījumu aplikšanu ar nodokli. Un visbeidzot, mums ir jācenšas vērsties pret uh, krāpniecību un, iz, un nodokļu paradīzēm. Viss, kas šobrīd tiek piedāvāts, tam nebūs nekādas nozīmes, jo mums nevien, nav neviena uh, vēsturiska piemēra monetārajai savienībai, ja neseko, finanšu, ja neseko nodokļu pasākumu. Tāpēc mums beidzot ir jāsāk rīkoties tālāk, kas attiecas uz finanšu nozari. Tad ne jau šie stresa testi palīdzēs mums risināt situāciju. Es vēlētos atgādināt, ka eh, stresa testu, iepriekš veikto stresa testu rezultāti liecināja par to, ka viss ir ļoti labi, viss ir labākajā kārtībā ir pienācis laiks rīkoties šobrīd. Mūsu pilsoņi nav gatavi gaidīt vairāk. Tāpēc es šobrīd saku, ka mums ir jādomā par pilsoņu uzticēšanos, jo pilsoņu uzticēšanās mums ļaus um, ar optimismu uzsākt dzīvi 21. gadsimtā. Paldies! Paldies! Tagad vārds bija Skīkungam uz trim minūtēm. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, kolēģis, ekonomikas un monetārā savienība bez ekonomikas koordinācijas nav iespējama. Tā nedarbosies. Stabilitātes un izaugsmes pakts ir izgāzies. Daudz eksperti, pat, uh, lai arī no kuras politiskās partijas viņi būtu, par to jau ir viens prāts. Problēma ir tā, ka problemātiskā gatavību politiski reaģēt, diemžēl nav. Un tad daudzie jaunie politiskie idejas tur neatrisina. Mums jau noteiktās robežas, noteikti kriteriji, taču ir visu laiku, piemēram, 3% dubeču uh, budžeta deficīts, 73 reizes ir pārkāpts jau kopš pakta pieņemšanas, bet nereiz vēl nav nekādas soda sankcijas ieviestas. Un tagad mums nevajadzētu visgrozīt nefunkcionēšo paktu, uh, bet gan īstenībā jāmaina vispār apgalvojumi. Mums ir tiešām ir jāsaprot, un katrs uzņēmējs ir labi zina, cik daudz no svara ir labā a, budžeta pārvaldība. Tāpēc Eiropas stabilitātes mehānisms un tā izveide mums rada zināmas bāžas, ka tu varētu būt runa tikai par uh, taupību. Un Taupība pat par sevi, vienkārši ietaupīšana nav nekāda veida uh, gudra budžeta pārvaldība. Katrai valdībai jāapzinās, ka tās pārspētās um, budžeta iespējas. Nu, tas ir ļoti sarežģīti domāt, ka var izrauties no uh, parādas kavām, ja arvien vairāk aizņemās naudas. No otras puses, ja jūs visu laiku ietaupāt tikai samazinot uh, izdevums. Jūs samazināt arī darbinieku atalgojumu, un ja jūs samazināt investīcijas izglītībā, jo galu galā mums ir jāsaprot, ka stabilitātes un izaugsmas pakta sāsināšana, nedz tāpat arī strikto ekonomikas normu ieviešana nav mētiecīga. Kopīgais pasākumu apjoms skaidri zīmē, kad ir vajadzīgs papildus investīcijas tieši krīzes skartajās valstīs. Un tieši tāpēc ir jāsniedz viņiem arī aizdevumi un jāsamazina aizdevuma procentu likmes un pat papildus pasākumi jāparedz. Jo parāds samazinājums būs tik ilgi ar vienu problēma, ja to visu laiku pieprasīs no um, jau ekonomiski vājām valstīm veikt šāds pasākums, bet savukārt ekonomiski spēcīgās valsts var izdarīt, ko viņš līdz šim. Līdz ar to nepavēlti mēs tomēr runājam par solidaritāti, un mums ir jāsaprot, ka viena veida izdevumi reizē nozīmē otras puses uh, uzkrājums. Paldies! Paldies! Tālāk uzklausīsim Salafrakos kungu. Paldies. Liels paldies, priekšsēdētāji. Viss, eh, ko mums eh, šeit paziņo par Ozo kungs, eh, veido priekšlikumu, lai stiprinātu ekonomisko pārvaldību un eiro stiprināšanu, proti pātrināt šo pārvaldību Eiropā, protams. Baroza kunga darbs, kuru atbalsta arī Rēne kungs. Eh, uz panākums, un arī mēs ļoti pozitīvi uz to raugāmies. Mēs ceram, ka šis pakts varēs eh, arī atbildēt uz eh, izaicinājumiem un nosūtīt arī pozitīvu signālu tirgiem, jo šodien jau mūsu galvenā problēma ir tirgi. Ekonomiskā pārvaldība, kur, iz, kur seko ļoti ievērojamai krīzei kur radījušas ir nacionālajie parādi. Valstis, kuras vēlas drukāt jaunu valodu, valodu triljonu apmēros, un kādēļ arī mēs nevarētu darīt kaut ko līdzīgu. Un vienkārši to nosaukt par uh, ekonomikas stabilitātes paktu, bet izskatās, ka šī instrumenti nav pietiekami nobrieduši, ņemot vērā, ka Merkels kundze ir uh, galvenā, kas saka savu pēdējo vārdu attiecībā uz ekonomiku un finansēm. Eiropas Savienība ir spiesta noteikti jaunas vērtības ļoti, pie ļoti sarežģītiem nosacījumiem. Ekonomiskā monetārā savienība arī stratēģijas starp dalību valstīm Um, šī sadarbība ir um, norādījis uz to, ka Eiropas Savienībai jāpieņem daudz ambiciozāki lēmumi, ir jāveic struktūrālās izmaiņas. Protams, ka Eiropakts uh, pārvaldība, mēs varam to atbalstīt, uzskatām, ka eiro arī uh, joprojām būs laba valūta. Tāpat laikā priekšsēdētājs kundze būs nepieciešams arī apstiprināt un īstenot ne tikai Eirozonas stabilitātes mērķi, bet arī nodrošināt lielāku izaugsmu Eiropā. Saglabā darba vietas arī, jo īpaši jauniešiem viņam ir jāpiešķir lielākā uzmanība. Uh, atbalsts jauniešiem. Paldies, Mārtiņa kungs, pie eh, patiem nepiedarošs deputāts. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kā gudrā Eiropas idejas atbalstītāja un kā lielāko tiesu pārstāvjot arī 500 miljonus iedzīvotāju daļu, mums ir ārkārtīgi smagi šo spied, eh, piespiedu darbus un piespiedu dzirdams, kas tik maļ un maļ, to visu tagad atbalstīt. Jā, skaits mums kaut kas ir jādara pret spekulācijā, un vienlaikus tomēr veids, kā mēs to darām, ir atkal savukārt skaidrs iemesls arī kritizēt e, e, demokrātijas deficītu Eiropā. Un tā ir skaidrs pierādījums tam, kā tev reiz. Tāpēc skatoties uz to, kas ir kā ārkārtas. Uh, e, um, attīstības tendence, tas, ko mēs redzam Eiropā. Tāpēc aicinātu atbalstīt 34. E uh, uh, kreiso sagatavoto priekšlikumu. Sakārt, mēs redzam, ko saka opozīcija, pretnieki. Viņi vienmēr grib it kā darboties pret to, kas it kā būtu mūsu interesēs, bet īstenībā tikai padziļina plaisu starp iedzīvotājiem un uh, iedzīvotājiem un uh, Eiropas likumdevējiem. Un tikai Mārtiņš Šulcs vēl vairāk šo plaisu pat, padziļina. Paldies! Un tālāk uzklausīsim politiskos uh, da, deputāts uh, savā vārdā. Sala Franks kungs. Jā, paldies priekšsadātāji. Skatoties uz krīzi Ziemeļāfrikā, mēs redzam skaidrs, ka ir arī jautājums par Lisbonas līgumu atkal tiek apšaubīts. Un, uh, arī mums ir jāuzsver īstenībā šoreiz tieši Eiropas saimnības pozitīvi aspekti. Aštons kundzes paziņojumi ir vērsti uz to, kas ir arī, protams, īstermiņa, vidustermiņa un ilgtermiņa, ilgtermiņa um, darbības. Un tāpēc centieni veidot ciešāku sadarbību ar Arābu līgu un ciešāku padomu ar Eiropas padomu. Tagad mēs redzam, ka Eiropas Eh, publiskā telpā ir vairāk neatbildēti jautājumi, kas ir ļoti sāpīgi un aktuāli mūsu iedzīvotājiem. Mēs vēlētos no savas puses norādīt, kā Ferhofstad kungam tiešām taisnība. Kā ir gan pieļaujams tas, ka tās dalībvalstis, kas pasaules uh, sēž ANO drošības padomē, un ka šīs uh, dalībvalsts tomēr nebalso vienoti. Kā tad ir iespējams, ka mēs šeit savukārt diskutējam par to, vai ANO rezolūcija Eiropas Savienībā ir saistoša vai nav? Vai mēs varam runāt par vienotu Eiropas operāciju īstenošanu, izmantot Eiropas kopienu vai arī Eiropas valstis, kas ir NATO dalība valstis? Galu galā, kā tas, tas var būt, jo galu galā visas šīs organizācijas pastāv viens un tos pašus iedzīvotājs, kurus maksā viens un tos pašus nodokļus, un kuru kuģi tad vienā vai otrā gadījumā piedalās vai nepiedalās um, šajās operācijās. Nu, tagad ir atkal jāskārto Eiropas lēmumu pieņemšanas procesus. Ieslavena filma um, kurus norāda uh, galvenais varonis, ka vienalga, lai kas arī būtu, mēs vienmēr paliekam Parīzā. Un arī Eiropas um, atbildi ir, kas notiks, ja kritīs Parīzi. Nu, kritīs viss, jo galu galā, ja nebūtu bijis, protams, Parīzes izšķirošais sākotnējais lēmums, tad mēs arī nebūtu saņēmušies, ka šis jautājums tiek arī izskatīts ANO drošības padomē un kad Elizejas pils arī skaidri pasaka jā un savādāk jau šīs Kadāfi drupas jau būtu iekājušas arī Bengāzī. Paldies! Tālāk Vigeninkungs. Paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi. Es vēlētos no savas puses pievērst uzmanību nedaudz tiešām citam ļoti būtiskam jautājumam, kas rītdien būtu jāizskata situācija Lībijā. Uh, Visi mani kolēģi jau pareizi norādīja, ka atsevišķas tendences attīstība šajās valstīs šobrīd rāda, ka ir pilnīgs haoss attiecībā uz Eiropas saimnības pozīciju un atsevišķām dalībvalstīm, jo īpaši. Īpaši ņemot vērā to, ka atsevišķas dalībvalsts atbalsta koalīciju, savukārt cits ir vērstas uz to, lai mm, risinātu situāciju, bet nav nekāda panākta vienošanos NATO ietveros, tas tikai rada lielu apjukumu mūsu partneriem. Galu galā viņiem grūti saprast, ko tad mēs vēlamies panākt. Un tas rada arī neskaidrību Eiropas Savienībā un Eiropas iedzīvotājiem. Mēs no savas puses vienkārši zaudējam uzticamību. Mēs parādām, ka mēs neesam gatavi sniegt to, ko nu, mums sagaida Dienvidu eh, vidusjūras telpā. Un tieši tāpēc uh, martā Eiropas padomē vajadzētu skaidrot nostāju pateikt, Ne tikai par Lībiju, bet arī par arī citām valstīm, piemēram, Bahreina, Jemena, Sīrija, kur arī ir attiecīgi līdzīgs scenārijs šobrīd risinās. Nu, lūk, tas, ko mēs veicam un esam gatavi darīt attiecībā ar Lībiju, tos arī īstenībā eh, kā modeli skatīsies, kāda varētu būt Eiropas reakcija citās valstīs. Tāpēc Eiropai skaidri jāapsaka, kāds ir mēķis, ko Eiropa vēlas panākt Lībijā. Un tikai tad kad būsim skaidri atbildējuši šo jautājumu, mēs zināsim, kā mēs to varam īstenot. Mums ir jāpasaka skaidri, ka situācija Lībijā, ka tam būs nopietnas seks arī kaimiņu valstīs, ja šī situācija Lībijā turpināsies, kā jau šodien notiek, daudz ilgākā posmā. Tāpat arī, kas notiks ar Tunisiju un Ēģipti. Mēs nevaram runāt tikai par aktuālo humanitāro krīzi, bet mums ir jāskatā arī par iespējamo tālāko ekonomisku atveseļošanos šajos valstīs arī pēc pārējais perioda. Paldies, tālāk Lansdorkungs. Paldies, priekšsēdētājs Funze. Izskanēja viedoklis, ka nevis eiro ir krīzē, bet gan valstis un dalība valstis, kas ir veidojušas milzīgos parādus. Tās lūk ir galvenokārt parādu bezatbildīga veidošana. Tas ir galvenais iemesls. Nu, jāatzīst, ka, protams, mums Eiropas stabilitātes mehānisms paredz ļoti sāpīgus soļus, un tieši tāpēc es domāju, ka ir pareizi, ka īrija šobrīd nesaņems nekādus samazinātos procentus, jo gal galā parādi ir parādi. Es liekas, ka dzirdu, ko sociāldemokrāti saka, ka grib sadalīt labos un sliktos parādus. Nu labi, mēs varam teikt, investīcijas kaut kas cits nekā patēriņš, bet kaut kādā brīdī būs tālāk tik milzīgi parādi, kas tomēr arī labi parādi var kļūt par sliktiem parādiem. Tieši tāpēc mums jānodrošina ilgspējīga arī uh, finanšu politika visā Eirozonā. Uh, pakts izaugsmē un stabilitātei tas tiešām nav tikai Eiropas kopienas mm, jautājums, tas ir daudz nopietnāk šobrīd. Un par Lībiju mēs esam atbalstījuši 1973. rezolūciju, un tāpat arī uzklaus Salā Frankas kungu, kas norādīja, ka Francija spēlējusi labu lomu, bet arī vajadzēja Turciju uzaicināt, tad mums īstenībā nebūtu šāds problēmas ar NATO. Un tas būtu daudz atvieglotāka situācija mums, un tāpēc es domāju, ka Lībijas pārgaidu valdības uh, premjeras trīs varēs arī ierasties šeit Eiropā. Paldies! Šimanski kungs tālāk. Jā, paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Es no savas puses skatos tiešām, ka mums ir tiešām vēlme būt pratīgiem un arī nodrošināt visu Eiropas politiku. No otras puses, mēs tā gribam runāt arī par to, ka ievaram subsidaritāti un nodokļus tomēr nosaka Eiropas dalību valstis. Uh, Mēs tomēr arī skatāmies, kādas tagad izmaiņas mēs veicam līgumos. Mēs katrā ziņā gribētu pateikt, ka šīs tagad ir bīstams solis. Vai nu mēs tādu šo atbildību tādu paceļam Eiropas līmenī? Vai nu tiešām mums jāapsaka, ka um, tagad šo nepopulāro lēmumu atbildību mēs nodot Eiropas līmenī, vai arī tomēr mēs um, esam gatavi atzīt, ka tas vispār nozīmē valsts suverenitātes ierobežošanu un daudz citu arī pilnvaru nodošanu Briselei. Uh, Nu, mēs skatāmies, varam, Eirogrupa ir um, tā, kura ir milzīgie parādi un īstenībā nereti ir mazāk konkurētspējīgas sistēmas nekā tas ir citām valstīm. Un tālāk mēs runājam par Eiropu, kas veidos dažādos ātrumos. Es būtu tas, kurš tomēr aicina steidzīgi rīkoties, jo bez ātruma mums arī vajag vienoties par kursu, jo ātri traucoties var pazaudēt kursu un galu galā ietriekties sienā. Uh, un tā varētu būt katastrofa, ko mēs arī piedzīvojam uz automaģistrālēm. Paldies! Tālāk patas kungs. Vienu minūti. Jā, paldies priekšsādātāji. Portugāles uh, parlaments droši vien, ka šodien nobalsos pret eh, šo stabilitātes programmu, kur ir ierosinājusi valdība uh, nākošiem 12 mēnešiem. Nu, es domāju, ka Portugāles uh, parlaments to izgāzīs. Un ne tikai tāpēc, ka tas. Uh, būtu nepieņems, bet arī tāpēc, ka tas pirmkārt tika jau iesniegts Briselē, pirms vispār tas tika izskatīts uh, Lisabonā, un tas ir nepieņemami. Un tieši tāpēc arī mans jautājums uh, Ungārijas prezidentūrai. Īpaši ņemot vērā jūsu pieredzi, ko jūs esat ieguvuši, aizstāvot arī savus pozīcijas, ņemot vērā arī, ka visi šie dokumenti vispirms ir jāapstiprina Tad ir neatklāts jautājums, vai tad vispirms tomēr jāapstiprina parlamentam un tad Briselē vai otrādāk. Un tāpat arī izskatot arī tālākos plānus 2013. gadām un Eiropas stabilitātes mehānismus. Labi, jūs runājat par nākotni, bet neviens neko šodien nav pateicis par līdzinējo stabilitātes uh, fondu. Un tā kā mēs varam piedzīvot arī ārkārtas vēlēšanas un gatavošanas ārkārtošanas vēlēšanām Portugālē, ka mums arī var pilnībā eksplodēt valsts budžets un kas tagad notiks tālākam spekulācijām un kas notiks ar uh, Portugāles valsts parādu. Tā ka jūs nesakiet, ka tā mūsu iekšējā darīšana, protams, šī ir diezgan nopietna stunda. Protams, mūsu taupīšanas pakākumi iespējami tikai tāpēc, ka jūs esat tāds mums uzspieduši. Belderkungs tālāk uz otru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ārlietu komitejā. Uh, mums augstā pārstāve vakardien pēcpusdienā tieši runāja par jauno Ēģipti un par to, ka mums jāsniedz atbalsts. Nu, tagad mēs arī skatāmies, kāds ir ekonomiski un sociālās uh, seks, kāda ir milzīga uh, postaža Eģiptei. Uh, un cik lielā mērā cieši ir e, Eģiptes iedzīvotāji. Nu, Eiropa katrā ziņā ir gatava atbildēt, bet mums ir jādara viss, lai mēs uzlabotu dzīves uh, kvalitāti un dzīves standārts. Tas, ko mēs redzam Eģiptē, mūs nopietni satrauc. Finanšu krīze. Turklāt vēl varētu arī attīstīties vēl smagāk un mēs redzam, ka tomēr tas ir jāskatās arī papildus padomas lēmumu, kas tiek pieņemti. Labi, tagad izveidot jaunā Eģipte, kurā šobrīd sanāk, ka visi e, Eģiptes iedzīvotāji drīkst īstenot savu reliģisko pārliecību, tiek nodrošināts viņus arī tieskās tiesības, un vienlaiks mums ir jāuzstāja, ka tiek ievērots pamiers, uh, miers ar, um, piedošanu, ar Izrēlu. Paldies, Belder kungam. Tālāk Māro kungam divas minūtes. Ja es ļoti atvainojos, saka priekšsēdētājs kundze. Jā, priekšsēdētājs kundze, jūs tiemžēl mani palaidāt garām. Bet nu labi, paldies, ka es tomēr drīkst izteikties. Priekšsēdētājs. Mums tiešām mēs redzam, ka mēs izveidojam arī šādu fondu, stabilitātes fondu, kas, protams, skaidri nozīmē, ka mēs nesniedzam valstīm dāvaniņas. Un tās valsts, kas saņem šo aizdevumu, tām no savas puses ir jāskatās, kas īstenībā ir kāda realitāte. Šīs ir valsts, kas ir visu laiku melojuši savu statistiku, ir iesnieguši nepateicu status, kas visu laiku ir ignorējuši stabilitātes un izaugsmas paktu, ir skaidri visu laiku melojuši par to, ka viņām viss dokumenti ir kārtībā. Un mēs runājam par Vāciju, Franciju, Grieķiju un citām valstīm. Netika ziņots par nopietniem deficītiem. Un tagad mēs atkal kā teoreiz dzirdam labus solījumus, ka nu šoreiz gan pakts īsti darbosies. Nu, īstenībā pateiksim tas mums tā sanāk, ka Brisele viss nodiktē. Brisele pasaka, kad holandieši drīkst, nīderlandieši var iet pensijā, cik viņi saņems lielas pensijas, cik viņi um, un kā vispār dzīvot. Tas ir pilnīgi e, skaidrs, un tagad tā ir tāda dārga spēlīte, un mēs nedrīkstam vienkārši tagad izvairīties uh, skaidru valodu pateikt, ka īstenībā dažas valsts nav pelnījuši to uzticību, ko viņas bauda šobrīd Eirozonas statusā. Un tāpēc tās vajadzas iz, e, izgrūst un izslēgt no Eirozonas. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt, lai šis stabilitātes un izaugsmes pakts tiešām darbotos. Paldies. Es atvainojos, es jums būtu devis vārdu, devusi vārdu arī pēc Mauro kungu, bet katrā ziņā jums paldies. Tagad Mauro kungs lūdzu divas minūtes. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Um, skatoties, kas notiek vidusjūras dienvidu daļā, mums skaidri jāapsaka, ka, ka mēs nedrīkstam tomēr arī aizmirst savus ekonomiskos mērķus un kas ir skaidri noteikti vismaz vidustermiņā. Šī starptautiskie sarežģījumi ir no tieši spēcīgs signāls, lai mēs sakārtot arī savas lietas un iztenot 2020 stratēģiju. Skatoties arī uz sanāksmi, kas jau ir brījušas, mēs redzam, kādi ir tālākie lēmumi. Mēs nezinām, protams, kādas lietas noliks tālāk. Mēs nezinām, kas uh, būs tālākie soļi, bet Eiropai šobrīd jāizveido tādi pasākumi, kas nodrošina mūsu uh, iespēju arī dalībvalstīm atvilkt elpu īpaši šajos nedrošajos apstākļos. Lielākais jautājums šobrīd ir tieši par situāciju vidusjūrā. Un galu galā mēs šobrīd redzam, ka šobrīd tā veidos milzīga katastrofa. Ja tur arī vien turpināsies kari, karš, tad mums tomēr vajadzētu, lai mēs apņēmības pilni arī iekustinātu lietas. Bet Eiropas Savienība šeit pat šobrīd ir diezgan saplosīta un nav vienota par to, kā tā jārīkos tālāk. Tāpēc aicinātu Ungārijas prezidentēru aktīvi rīkoties un paldies viņiem par līdzinējo darbību un Eiropas parlaments jūs atbalsta. Jūs centienos krīzē tiešām izmantot un saredzēt iespējas. Un turklāt nepieļaut, ka Eiropas saimnība pat nonāk krīzē. Mums ir nopietna atbildība. Šī krīze, ko mēs piedāvājam, eh, piedzīvojam, tā ir jāizmanto kā iespēja, lai galu galā mēs izveidētu kopējo Eiropas ārpolitiku, kas tiešām attaisno savu nosaukumu. Mums ir nopietna atbildība, mums ir nopietnas bažas, un mēs pieļaujam arī kļūdas, bet tagad mēs galu galā piedzīvojam vēsturisku pārmaiņas, un tagad vēsturisko pārmaiņu lokā mēs esam atbildīgi par pašu beidzamo soli. Un tieši tāpēc mums ir jāuzņems arī lēmumi, un par to lems arī padome rīt un parīt, bet katrā ziņā tiem jābūt drosmīgiem lēmumiem. Paldies, tālāk es traulas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Jau tika šeit sacīts, eh, diemžēl šajā brīdī Portugāles parlamentā iespējams krīt valdība. Ja valdība Portugālē krīt, tad tā krīt pēc politiskās nestabilitātes, kuru radīja opozīcijas partijas, kuras neatbalstīja papildus. Uh, pasākumus budžeta kontrolē. Šī ir trešā pakotne, tas bija stingriem finanšu pasākumiem. Bet eh, ne jau tas, ka šie pasākumi nebūtu īstenojumi, bet eh, tie var būt nepietiekami. Debētes par budžetu Portugālē norāda uz to, ka janvārī un februārī bija pārpalikums par 10% ir samazināti izdevumi un ieņēmumi ir palielinājušies par 11%. Politiskie spēki, kuri radījuši šo politisko krīzi, noraidot uh, fiskālās. Um, Fiskāla un ekonomiskās ierobežošanas programmu, kur atbalstīja arī Eiropas institūcijas un arī Centrālā Eiropas centrālā banka, uh, var būt apmierināts par esošo situāciju. Jūs zināt, uh, Eirozonas valstī, kur ir problēmas ar parādu, šī situācija ir ārkārtīgi sāpīga. Sāpīga gan valstī, netaisnīga attiecībā uz pilsoņiem. Un tas ir vēl viens sitiens lielajiem projektam, proti vienotai valūtai. Šeit mēs neesam Eirozonas krīzē, nē, mēs piedzīvojam lielāko uh, krīze Eirozonā. Jautājums kolēģiem, kā tad ir alternatīva? Visām dalību valstīm ir jānāk lajā ar saviem uh, budžeta konsolidācijas plāniem līdz aprīlim. Vai Portugālē ir nepieciešama vairāk uh, pasākumu, lai samazinātu valsts parādu un um, deficītu? Uh, samazināt deficītu 2012. un 2013. gadā attiecīgi par 2 un 3 procentiem. Notiks sarunas, bet viņi noraidīšies uh, risinājums viņiem. Uh, piespiež portugāļus veikt lielākus upurus. Liels paldies! Un tagad vārds desarnēs skundzei minūte. Liels paldies! Nākamais samits ir noteikti ir pēdējā iespēja Eiropas vadu, vadītājiem, lai varētu atcerēties, ka mēs izveidojam Eiropu, lai aizstāvētu vērtību un uh, rīkoties kopā vienoti. Uh, Pateicoties arī Francijas un apvienotās karalistes pūlēm tiek pieņemta rezolūcija, mēs varējām novērst to, ka Kadafi uzbruku Bengāzī, taču Eiropa, Eiropā viedokļi šķeļas. Nē, mums ir jāsniedz ļoti skaidrs vēstījums. Īsta intervencija jāatzīst Libijas. Uh, Eh, nemienīgu eh, centieni un jāizolē Kadefī, lai viņa režīms krīt. Šeit jau runa ir par galveno, ka mums jābūt vienotiem, arī raudzoties, kas notiek Sīrijā, Jemenā vai Bahreinā. Un arī šeit runa ir par būtiskāko, kad mēs redzam eh, šo vārdarbības ciklu, kurš um, turpinās uh, tuvajos austrumos. Uh, Nu, mums tagad, lai mēs rīkojamies, pirms ir par vēlu. Vēsture attīstās ļoti strauji lielā pasaules daļā. Politiskā drosme nozīmē atbildēt uz šiem, noteik, uz šiem notikumiem. To arī sagaidām no Eiropas un atbildīgām amatpersonām. Liels paldies! Un tagad minūte Van Dālenkungam. Liels paldies! Vairāku miljārdu eiro garantija Red... Redings kundze sacīja, ka Elas ceļus bruģē garantijas, tās ir pārāk lielas un e, riskantas. Krīze nav mazinājusies, Eiropas krīze to pašlaik veido absolūti neatbilstīgi un bezatbildīgi pārāda uh, palielināšana. Mēs šeit varam paredzēt visu nepieciešamās garantijas, taču nekur tālu mēs ar tām netiksim. Stabilitātes izaugsmes pakts uh, vienkārši tika apsmiets no Vācijas un Francijas puses, un tagad mēs gribam paredzēt automātiskās sankcijas. Bet, nu, kas tad gal galā notiek? Mēs redzam, ka sankcijas uh, paliek tikai uz papīra, tās nekad netiek piemērotas. Es domāju, ka pilsoņi ļoti skaidri redz lietu būtību. Mēs redzam ārkārtīgi lielu cīnismu un nicinājumu no Eiropas politiķu puses. Liels paldies kolēģiem! Figurēda kundzē minūte lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Ir nepieņemami iet šajā virzino, var pieņemt antisociālus pasākumus, uh, eksploatēt uh, strādājošos, palielinot bezdarbu, sociālo izstumtību, lai tikai izpatīktu Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu uh, smagsvariem, kuru peļņa, protams, tikai pieaug ar šo krīzi. Mēs uzspiežam ekonomiski vājām valstīm kontroli, lai tās piemērotu Eiropas stabilitātes mehānismu. Tādēļ strādājošie un iedzīvotāji ir pret šādiem stingrības pasākumiem, kā tas bija novērots arī pagājušajā sestdienā Portugālē, kur vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēki gāja ielās un protestēja pret to, un arī tagad vairākums to dara attiecībā uz ceturto šo stingrības pakotni. Šeit mēs priekšētāji gribam teikt, uh, Nē. Arī starptautiskajiem uzbrukumiem Lībijā, tāpat kā mēs sakām nē pret represijām, pret iedzīvotājiem Lībijā, Jemenā, Bahreinā un citiet. Paldies, Paškas kungs, pusotru minūtu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Liels paldies, priekšsēdētāji. Godātais komisāri, kungs, eh, finanšu līdzekļu pārvaldība ir absolūts priekšnoteikums eh, valstu un uzņēmu darbībai. Skaidrs, ja Eiropas eh, valstis vienojas par vienotas valūtas izveidu, tad ir jāvienojas par mehānismu, lai novērstu politikas instrumentalizēšanu. instrumentalizēšanu un lai šai. Vā, lai šī valūta netiktu izmantot, lai vienkārši šie um, varētu uzpirkt uh, vēlētājus. Ir nepieciešams arī kontrolēt efektu uh, īstenošanu, nepieciešami mehānismi, sank automātiskas sankcijas gadījumā, ja tiek pārkāpti noteikumi šim sank par šīm sankcijām mums nevajadzētu vienkārši politiski uh, kaulēties, kur valstu valdi vadītāji varētu vienkārši kā vienīgo sankciju nu, atvainoties savā sarunā. Tas ir viss. Tagad arī jūs, Valskī, kungs, uh, divas minūtes. Paldies. Priekšē ir divas lietas. Pirmkārt, varu atbalstīt Eiropakt plus uh, dzimšanu a new architecture is ir izveidot jaunu arhitektūru. Nu, tāda Schengens ekonomiskā zona ir izveidot, kas ir ļoti svarīgi būt iekļaujošiem un atvērtiem visiem tiem, kuri vēlas piedalīties un neradīt uh, divu ātrumu Eiropu. Diemžēl pakts būs tikai daļēji atvērts. Jo 136 pantas grozījums, kā tas arī tika uh, diskutēts mūsu konstitucionālajā komitejā, ir tāds, ka tur aicina, iz, lai stabilitātes mehānisms būtu atvērts arī dalību valstīm, kur valūta nav eiro, bet kuras vēlas piedalīties šajā. Tas būs daļēji atvērts, jo tas būs atvērts, lai pārņemtu šīs obligācijas, bet nebūs atvērts tiem, uh, ārpus eirozonas, kur vēlas piedalīties tiesību īstenošanā. Tas, kas mums vieno, ir vienkāršais, ir vienotais tirgus, nevis eiro. Šī nav eiro krīze, bet eiro dalība valstu krīze. Un arī ne eiro dalība valstī arī varētu būt līdzīgs problēmas ar valsts finanšu pārvaldību. Tad šeit trūkst loģikas un seku. Dažvārdi par Lībiju un uh, dienvidu, uh, vidusjūras dienvidu daļu. Uh, Vispirms apsveicu mūsu ne Eiropas Savienība, bet dažas dalību valstis, ka esam um, pirmajā līnijā iestājāmies par cilvēku tiesībām demokrātija Lībijā un esam pateicīgi arī Francijas līderim prezidentam Nikolā Sarkozī, ka viņš vada notikuma attīstību. Un tad, nu, mēs tagad pārējām no politikas, kas balstītu uz interesēm, uz politikas, kas balstītu uz vērtībām. Mums ir divi, jāspēr divi soļi tālāk. Mums ir jāpārskata kaimiņa attiecība politika, kas būtu vērsti, vērst uz sabiedrību, nevis uz valdībām, ko mēs varētu saukt par Eiropas transformāciju. Un arī pārskatīt kopējo drošības aizsardzības politiku, lai Eiropas Savienībā būtu arī sava militārā kapacitāte. Paldies! Yes. Paldies, kolēģi! Trīs minūtes. Hongkok kungam. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Rīt 24. martā būs ļoti simboliska diena. D'abord marquée par la modification tiks grozīts Lisabonas līgums, par to tikko balsojām, lai varētu izveidot Eiropas stabilitātes mehānismu. Šīs mehānisms sniedz Eiropas Savienībai iespēju izveidot šos eiro obligācijas un, lai varētu arī glābt eiro kuģi gadījumā, notiek spekulācijas. Taču, diemžēl, esam apstājušies pusceļā, ņemot vērā neracionālo tirgus darbību. Uh, tad uh, līguma pārskatīšanai vajadzēja būt iespēja arī Eiropas centrālajai bankai ļaut pārpirkt šos obligācijas, kā tas notiek ar ASV. Ņemot vērā, ka tas, kas tiek prasīts, ir īstenot konkurētspējas paktu, nu tagad tas ir pārdēvēts par eiro paktu, tas ir otrais rītdienas simbols. Šo paktu aizstāv pārdome komisija kā arī Eiropas centrālā banka. Godātie kolēģi, jūs visi zināt, kas ir Vašingtonas konsensus 24. martā. Eh, notiks Briseles vienprātības vai Briseles konsensus izveida. Nepār. Zinot arī eh, š, valsts pakalpojumus un minimālā finanšu tirgus reglamentēšana, godētie kolēģi, pārdomi komisija Eiropas Centrālā bankā ir ļoti īsa atmiņa. Viņi mums piedāvā transponēt Eiropa aktu pārvaldības paktā, lai institucionalizētu politikas, kas uh, bija tieši šīs krīzes pamatā Spānijā, Anglas valstīs. Uh, arī saimniecību pārāda pieaugums un tam līdzīgi rodas nopirkt spējas uh, samazinājumi, jo mazinās algas, runājot par valsts parādu. It visur. Ne tikai runājot par krīzes sekām. Se Tas arī izriet arī no um, bezjēdzīgas nodokļu samazinājuma, kur atbalsta liberāļi un konservatīvie. Mēs redzam, ka budžeta konsolidācija, arī algu konsolidācija, arī kombinējot ar uh, procentu likmi paaugstināšanu, kā to jau paredz Eiropas Arlā banka, tas nogalinās iekšējo Eiropas pieprasījumu un nesamazinās deficītu. Rītdien Mēs būsim kopā ar darba spēku, kas uh, um, demonstra ies demonstrācijās un protestēs pret šiem uh, konsultācijas pasākumiem. Ja mēs nevaram apvienot visus šos spēkus, deputātiem jābūt uh, kopā ar pilsoņiem, lai varētu cīnīties pret netaisnīgām un neefektīvām politikām. Un tagad Jeten Mekī kundze lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, izveidojot pastāvīgu krīzes menedžmenta mehānismu Eiropai. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu novērst nu, nākamās krīzes. Mēs viens negribam jaunas krīzes, bet nu, mēs varam ar tādām saskarties. Tad ir ļoti žēl, ka pastāvīgais krīzes menedžmenta mehānisms ir izstrādāts ārpus Eiropas Savienības institūcijām šīs mehānismas ir jātuvina Eiropas Savienības institūcijām, lai tās varētu pārvaldīt šī mehānisma darbību. Sodiem ir jābūt automātiskiem un uh, tur vispār nevajadzētu noteikt nekādai uh, kaulēšanai. Tālāk par tā saucamo Eiropas Savienības ārlietu politiku un Lībiju. Situācija Lībijā, starptautiskās sabiedrība, mēs redzam, šeit ir uh, apmulsusi. Arī šī pārlidojuma aizliegtā zona arī ir uh, izveidota, lai aizstāvētu pilsoņus. Un tagad mēs redzam, kā ir notikuši uzbraukumi arī zemes spēkiem, un mēs gribētu zināt, vai tādēļ tika izveidot šie lidojuma aizlieguma zona. Paldies! Tagad vārds Epinga kungam. Paldies, priekšsēdētāji Šulc kungs teica, ka militārās operācijas tika organizētas pārāk ātri, bet es uzskatu, ka tas notiek par vēlu. Tā, tā vietā, lai izolētu, ka Dafī eh, mēs tikai novilcinājāmies, un tagad mums ir jācīnās pret masu slepkavībām Bengāzī. Francija un Lielbritānija uz, uzņēmās vadību. Es apsveicu tās. Uh, Vācija, acīm redzot, ir par uh, cita veidu politiku. Turcija ir pret NATO un ASV drīzāk rīkojas kā tāds novērotājs. Es domāju, ka mums neizdosies atrisināt šo situāciju bez ASV vadības, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienība nerīkosies. Vienīgais cilvēks, kas var tikt uh, galā ar Kadafi priekšsēdētā ir Reigan kungs. Reigan bija pilnīgi taisnība savulaik. Paldies, un tagad vārds uz vienu minūti Šonts kungam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šķiet, ka viens gads ir pagājis kopš brīža, kad Eiropas Savienība un Grieķijas premjers izlēma, ka Grieķija būs tāds kā eksperiments. Ļoti strikti, ļoti stingri pasākumi ir tikuši īstenot, bet rezultāts ir tāds, ka mūsu parāds ir sasniedzis 150%, bezdarbs ir 15%, jauniešu vidū šis rādītājs ir 30%, recesija recesijas rādītāji arī ir diezgan ievērojami 2010. gada otrajā pusē. Grieķijas eksperiments ir pilnībā izgāzies, un tagad šī te laboratorijas žurka ir gatava nokāšanai. Cienījamie kolēģi, tādu pašu nākotni mm, noteikti piedzīvos arī citas valstis Eiropas Savienībā. Mēs esam pret šo eiro paktu, jo mēs nevēlamies, lai tiktu iznīcināti strādājošie, mēs nevēlamies, lai tiktu iznīcināti pensionāri. Rēnkungs, tad, kad Grieķijas memorāns tika parakstīts, jūs novēlējāt veiksmi Grieķijas strādājošiem, rīt jums būs jānovēl veiksmi Eiropas strādājošiem. Paldies! Paldies. Tagad vārds uz divām minūtēm Hansam Gertam Petringam. Priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Amerikāņu uh, politologs uh, Kantingtons ir savukārt paredzējis civilizāciju sadursmi. Un ja nu tas tā arī nebūtu, tad mēs redzam, ka tomēr šis clash of civilizations tā zinām mērā ir pietuvojies. Uh, Mēs kā Eiropas parlaments vienmēr esam likuši uzsvaru uz sadarbību ar arābu valstīm un iedzīvotājiem. Savukārt, mēs tā redzam, ka arābas iedzīvo, arābu valstu iedzīvotāji cenšas un tiecas iedibināt tās vērtības, kas mums tik svarīgas - brīvība, demokrātija, tiesiskas valsts principi. Un kurš pirms pāris nedēļām būtu paredzējis to, kā Arābu līga mums, Eiropai un Rietumu sabiedrībai kopumā, nāk klajā prasība apstip, apturēt Lībijas tirānu. Uh, Šī milzīgais satricinājums Libijā un citās Arābu pasaules valstīs lūk skaidri parāda, ka mēs nedrīkstam pārlaist garam šo vēsturisko iespēju. Un tāpēc mums tiešām ir vienā balsī jārunā un jāizstāv. Un tāpēc arī Konrāda Adenaura uh, fonda vārdā uh, kā šī fonda priekšsēdētājs, es arī došos uz Tunēziju, un tāpat pirms dāras nedēļām biju arī Kairā. Un tāpēc atceros arī uz Konrādu Adenauru, kas bija arī Vācijas pirmās atjaunotās republikas kanclers. Viņš norādīja, mēs vienmēr esam brīvības pusē. Un tieši tāpēc es gribu arī tagad pateikt arābu valstu iedzīvotājiem, ka mēs gribam jūs atbalstīt ar uh, demokrātiskām konsultācijām, ar solidaritāti, lai jūs varat sagatavot savas vēlēšanas. Ko tā tie kolēģi, kolēģis. Un tieši tāpēc es gribētu arī ar īstiem teikumiem tomēr pateikt. Ja šodien, kad atkal ir veikts terorismu uzbrukums Jeruzalemē, mēs to nosodām vienalga, lai kurš to būtu izdarījis viskategoriskāk. Un vienlaikus tomēr norāda, ka ir jāpanāk miers starp Izrēlu un Palestīnu, jo ja tagad atkal mēs piedzīvojam šo brības ziemu ārā valstīs, tad mums jāizmanto šī iespēja arī iestāties par mieru starp Palestīnu un Izrēlu, lai izrēlieši varētu dzīvot drošās robežās un arī Palestīnas tauta varētu dzīvot savās valsts teritorijas robežās, drošās robežās. Lūk, tas ir mūsu uzdevums, ko mēs redzam arī šajā nozīmīgās pārmaiņās arā valstīs. Mūsu ieguldījums, kā Eiropas Savienībai, noslēgti un vienoti mums ir jārīkojas. Paldies! Paldies Petrinkungam! Vārds Panzerī kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Vēl bez šiem pasākumiem, par, kur tika, par kuriem tika paziņots, man ir jautājums, vai komisijas loma Eiropas politikas īstenošanā tik tiešām atbilst notikumu nopietnībai. Lai kļūtu par nopietnu spēlētāju starptautiskajā arēnā, ir nepieciešams laiks, bet, diemžēl, notikumi ir tādi, ka mums, mūsu rīcībā nav laika un mums ir jārīkojas skaidri un ātri un jāņem vērā realitāte. Ņemot vērā to, kas notiek Lībijā, jāsaka, ka Lībijas gadījumā mēs nesam sasnieguši to, ko mums būtu jāsasniedz. Mums būtu jāīsteno spēcīgākas iniciatīvas. Uh, Mums būtu labāk jāsaprot notiekošais, mums būtu jārīkojas eh, saskaņojot savu rīcību vidusjūrā. Visiem ir skaidrs, ka Lībijas gadījumā ir atšķirības starp kopīgu Eiropas Savienības rīcību un to rīcību, kur īsteno dažas valstis brīvprātīgi koordinējot savu darbību. Ir vairāk jautājumu, uz kuriem padoma nav sniegus nekādu atbildi, bet šī atbilde ir nepieciešama pavisam steidzami. Mēs apzināmies, kas būtu jādara, lai īstenotu rezolūciju 1973. Mēs nevaram apmierināties tikai ar humanās palīdzības sniegšanu. Un ir skaidrs arī, ka dažas valsts ies daudz tālāk nekā tas, kas ir paredzēts rezolūcijā. Uh, Es vēlos vērsties arī pie komisijas. Laikam ir ļoti liela nozīme, bet vai mums izdosies atrisināt šo situāciju bez spēcīgākas Eiropas Savienības rīcības īstenošanas? Ņemot vērā pašreizējos notikums, ir nepieciešams konsultēties ar Arābu līgu un Āfrikas Savienību. Vai mēs šobrīd neradam risku ar savu rīcību, vai mēs apzināmies šo risku. Tātad vesela virkni jautājumus, kuriem joprojām nav atbildes, un atbilde ir jābūt nevis birokrātiskai, bet politiskai un piemērotai, un sākot jau ar rītdienas Eiropadomi. Paldies! Paldies, un tagad vārds e Olu Šmitam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eiro kritiķi manā valstī. Uh, saka, ka Grieķija pierāda to, ka eiro nedarbojas. Viņi saka, ka labāk ir palikt ārpus sadarbības eirozonā, bet es domāju, ka viņiem nav taisnība. Sadarbība eiro jomā pēdējo desmit gadu laikā ir darīju, radījusi lielāku stabilitāti, mazāku inflāciju un miljoniem darba vietu. Pašreizējais krīzes mehānisms darbosies kā pēdējā instance, kas palīdzēs dalībvalstīm, kas nonāk milzīgās grūtībās. Tā ir atbildes, kur norādījis komisija. Es uzskatu, ka valo, kopīgā valūta ir palīdzējusi atrisināt problēmas. Un es nu ar, nožēloju to, ka Eiropas parlamentā nav vairākuma atbalsta tam, lai Zviedrija varētu pievienoties Eirozonai. Līdz ar to ir mazāk arī loma un ietekme, kāda ir Zviedrijai. Un ja Zviedrija vēlas pievienoties eiro kodolam, tā nevar to paveikt, esot ārpus sarunu zāles. Dānijas valdība, Dānijas parlaments saka jā eiro, un Zviedrija, diemžēl, nav gatava sekot tās kaimiņu valstī. Paldies! Paldies, un tagad vārds uz vienu minūtu Tusas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Grieķijas komunisti nosod šo jauno imperialistisko karu, kur uzsākušas ASV, Francija un apvienotā karaliste pret Lībiju. Ir dīvaini runāt par humāno palīdzību, ir skaidrs, ka runa drīzāk ir par naftu un gāzi un citiem resursiem, kas ir atrodami Lībijā un citviet Ziemeļāfrikā. Ir skaidrs, ka tas, kas šobrīd notiek reģionā, rada lielāku risku Tālāk, kas attiecas uz jauno Eiropaktu. Mēs vēlamies samazināt bezdarbu, mēs vēlamies cīnīties pret nabadzību, lai, un tas viss, lai nostiprinātu plutokrātiju. Diemžēl tā, un tas notiek Eiropas Savienībā. Paradīgumi ir sekojoši. Un jautājums, uz kuru ir jāatrod atbilde, ir, vai bankrotēs plutokrātija vai bankrotēs tautas. Mums ir jādomā par to, kā novērst to, ka tautas ieslēgas nabadzībā. Mums ir jāatbalsta pilsoņu tiesības, mums ir jācīnās par visiem tiem, kas palīdz tautas masām, nevis tiem, kas tikai iegūst vieglu pēļņu. Paldies! Paldies, un tagad vārds uz divām minūtēm Rāngā kungam. Paldies, Paldies priekšsēdētāji! Es vēlos pie, pievērst jūsu uzmanību jautājumam par um, cik nozīmīgs jautājums ir tautas partijai un arī īpaši Portugāles uh, tautas partijas uh, deputātiem nākošajam Eiropas Savienības samitam. Um, Padomēji, un galu galā mēs balsamies uz iepriekš pieņemtiem lēmumiem. Un tāpat arī apsveicu Brokungu un Kaķierikungu, kur sagatavojuši Eiropas parlamentu vārdā šo priekšlikumu un par ko mēs esam tagad arī nobalsojuši. Mēs vēlamies arī atbalstīt un apsveikt komisiju, jo uzskatām, ka šis mehānisms tagad iekļausies kopējā Eiropas kopienas ietverā un nevis vairs tikai starpvaldību uh, sarunās un konferenču tīklā. Paldies jums visiem kolēģi atbalsts. Es gribu norādīt tātad. Um, tas politiskais spēks, šobrīd opozīcija, sociāldemokrāti, opozīcija vēlas panākt ārkārtas vēlēšanas un neļauj mums īstenot visus tos mērķus, kas ir noteikti Eirozonas valstīm. Mēs esam gatavi darīt visu, ko vien varam, bet viņi ir norādījuši, ka sociālistu valdība līdz šim 13 gadus nav spējuši pieņemt šāds lēmums viņi ir kavējušies ar lēmumu pieņemšanu, un es pats arī piedalījos 2009. gada vēlēšanās. Toreiz socialistu valdība paziņoja, ka būs vairāk pasākumu, un tagad tie tomēr nav pieņemti. Mēs savukārt varam dot garantijas Eiropas Savienībai un saviem partneriem Eiropas um, valstīm, ka mēs iznotu visus šos kriterijus, un mēs arī veiktu visus nepieciešamos sopurus un uh, panākt uzticam valdību Eiropas uh, līmeņa valdību Portugālē, nevis tādu valdību, kāda ir šobrīd, uh, kas tikai runā par nepatiesu faktiem un nespēja nodrošināt atbalstu, kas visu laiku meklē jaunas risinājumus, bet nespēja piedāvāt reāls atbildes uh, finanšu tirgiem, kas nespēja arī nodrošināt uh, Eiropas un Portugāles iedzīvotāju interešu aizstāvību. Un tagad mums ir divi kolēģi, kuri ir arī aicināja, uh, grib uzdot jums papildus jautājumu. Vai jūs piekrītat pieņemt šos papildus jautājums. Tad Estrēlas kundze jautājums uzdot arī. Jā, Estrēlas kundze. Jā, priekšsēd es vēlos jautājot uh, Ranželkungam, vai viņš neuzskata, ka tas ir tīri bērnišķīgi tagad runāt par to, ka Portugāli jau ir pārāk dārgi taču šo situāciju. Portugāli jau pārāk dārgi ir samaksājis par šo situāciju. Un tagad jūs gribat izveidot politisko krīzi, un jūs sakat, ka nākamā valdība piedāvās tāds pašs taupības pasākums, uh, un arī apsolaties arī sasniegt m, mm, šos mērķus, kas ir panākt sarunās ar Briselu. Bet līdšanai valdība taču mēģinās panākt tieši to pašu, vai jūs vienkārši nesat pārāk varaskāri, lai atbalstītu šādu pozīciju. Jums 30 sekundes atbildēt. Priekšsādātāji, ja es pateikšu pavisam labprāt, bet es domāju, ka šī nav Eiropas parlamenta debata. Tā ir tiešām Portugālu iekšējā lieta šobrīd Un tāpēc, acīm redzot, tomēr Estrēlas kundze vēlas, lai mēs Portugāles politiku arī pārnājam šeit, Eiropas līmenī. Bet tā kā mums būs arī vēlēšanas, un tad viņa būs arī kandidāta, un noteikti viņa būs opozīcijā, un viņa arī varēs runāt ar um, Portugāles sociālistiem un demokrātiem par viņu iznoto politiku. Šī valdība četras reizes ir izgāzusies un nav spējusi nodrošināt vajadzīgos rezultātus. Mēs viņam nevaram uzticēties, eh, finanšu tirgi viņam neuzticas, un līdšanai sociālistu valdība nespēja turpināt šīs lietas un atrisināt. Tālāk. Jautājums, jā, es gribētu uzdot arī no savas puses papildu jautājumu. Es, protams, nevaru šo jautājumu uzdot tieši Portugāles parlamentam, tāpēc jautāšu jums šeit. Portugāles Eiropas tautas partijas uh, um, praksī, kāpēc tad viņi neatbalsta šos šobrīd ļoti piedāvātos svarīgos priekšlikumus? Uh, jo tas īstenībā varētu novest, ka jūsu valdības krišana noved visu Eiropu krīzi atkal, Eiropas Savienību krīzā. Man interesē, kāpēc jūs neatbalstam šos tagad piedāvātos um, priekšlikumus un kāpēc jūs tagad turat visu Portugālu par ķilniekiem? Jā, priekšsādātāji, kā sociāla demokrātu grupa, mēs redzējām, ka viņi atbalstīja Mēs, vairāk kā sociāldemokrāti, vienmēr esam bijuši atbal, eh, gatavi atbalstīt šādus taupības pasākumus, bet valdība vienalga nav spējusi tos īstenot, un viņi vienkārši visus pievīloši. Un tagad pēc diviem gadiem viņi neko nespēja uh, risināt, tirgi ir tādā situācijā, kādā viņi ir, un viņiem vairs nav izvēles. Mums vienkārši ir jāatrisina šī lieta, un vienīgais risinājums ir jauns ārkārtas vēlēšanas, jauna valdība un jauna uzticamība Portugālei un Eirozonai kopumā. Paldies Anģela Rančelkungam, un tālāk Busutilkungam vārds. Jā, paldies priekšsādētāji. Pirms divām nedēļām šis parlaments pieņēma rezolūciju, kas ārkārtīgi drosmīgi bija politiskā līmenī. Un mēs esam pieprasījuši, lai tiktu ieviestā aizlieguma, lidojuma aizlieguma zona virs Lībijas debesīm. Un teritorijas. Un tagad tas ir pieņemts, un mēs redzam, kādā veidā situācija attīstās, un tomēr mēs kļūstam izmisuma pilni. Mēs, protams, arī paredzējām, ka uh, Bengāzija kritīs, bet tagad mēs redzam, ka tomēr šī rezolūcija ir pieņemta un divas nedēļas pēc tam mums ir jāskatās, lai rezolūcija tik tiešām ieviesta. Protams, ka rezolūcija ir ārkārtīgi svarīga priekšsēdētāji, un mums ir jāskatās, ka arī mēs turpinām uzraudzīt, lai tā arvien tiktu īstenot. Tā mēs varam palīdzēt Lībijas iedzīvotājiem, aizsargātos pret uh, apzinātām uh, cilvēku slepkavībām, kas notiek Lībijā, un nodrošināt viņam tomēr ceļu uz demokrātisku attīstību. Mums ir jāspēj arī piedāvāt turpmāk humanitārā palīdzība. Un palīdzību visiem bēgļiem, kas šobrīd bēg no Tunisijas un Eģiptes. Mums tāpat arī arī jāpalīdz, arī atbalsts jāsniedz sev, jo mēs redzam, ka arī var arī no jauna pieaugt bēgļu skaits uz mūsu Eiropas valstīm. Tā vairs nav tikai atsevišķo vidusjūras valstu atbildība, bet reizē visu dalību valstu atbildība. Paldies, būs palikungam. Tālāk, Kelam kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs. Eiropas Tautas partijas sanāksmes zāle šodien tika nosaukt oficiāli vienā no eh, dažiem Eiropas valsts vīriem, Alčīdeidi Gaspari vārdā. Lai atrisinātu krīzes, vienmēr viņi iepriekš mēs Eiropā esam skatījušies uz Eiropas risinājumu, ņemot vērā kopējās intereses. Alčīdeidi Gaspari kungs bija viens no Eiropas valsts vīriem, kurš tiešām jau smēlās savas idejas 19. gadsimtā un 20. gadsimtā spēja jau domāt par 21. gadsimtu Eiropu. Un tomēr mēs redzam, ka Eiropas ekonomiskā krīze šodien arī ir jārisina šādiem valstsvīriem, kas neskatīsies īstermiņā tikai uz gaidāmā vēlēšanām un neskatīs tikai uz nacionāla mēroga risinājumiem, bet domās par nākošo paudzi un Eiropu kopumā. Un lūk par Eiropas padomu sānāksmi. Mēs iepazīstamies ar jauno stabilitātes mehānisma tekstu un piedāvā to arī risinājumu. Mēs ceram, ka šī konkurētspējas pakts arī nodrošinās uzticamību, un tas arī būs pieņemams, un tajā iesaistīsies ne Eirozonas valstis. Ir ļoti svarīgi, lai arī Eiropas valdības spētu vajadzīgos soļus attiecīgi konkurētspējas nodrošināšanai. Un treškārt, tā kā iekšējais tirgus, tāpat arī e, man nedaudz satrauc, kā augstie mērķi ir šobrīd tagad tā kā apciepti. Un operatīvā darbība ir vērsta uz to, lai Mēs uh, nodrošinātu arī turpmāko brīvību nodrošināšanu Eiropas Savienībā ar vienu. Brīvības, uz kā balstās Eiropas Savienība. Un tas nozīmētu arī uh, pilnību pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Un tagad uh, Vandenkamp kungam vārds. Priekšsādātāji, paldies! Es vēlos no savas puses arī paust atbalstu un arī līdzjūtību Japānas iedzīvotājiem. Jā, es zinu, ka mums būs arī debats par uh, eh, Japānas situāciju pēc pāris uh, minūtēm, bet es vēlētos, lai arī uh, padome iekļautu šo jautājumu par Japānu, palīdzību Japānai savā darba kārtībā. Uh, Japāna, kas bija ārkārtīgi augsto tehnoloģiju valsts, attīstīta valsts, un tagad piedzīvusi milzīgu katastrofu, un tāpēc viņiem ir jāsniedz palīdzību. Tāpat arī es gribētu piesties jautājumu par Lībiju. Es arī ar dziļām uh, līdzjūtību skatos un pievienojos uh, visiem bažām, kas ir izteikts par Lībiju. Un uh, vienlaikus mēs redzam, ka mums neizdodas panākt krīzes atrisinājumu Lībijas pilsētās militārās spēki nav apturāmi. Paldies Francijas prezidentam, kas beidzamā mirklī tiešām nodrošināja to, ka Eiropas Savienība kādā ziņā panāca, ka kaut kas tiek darīts. Bet tomēr cilvēks ciešanas turpinās. Un tāpēc mēs nevaram vienkārši tā apmierināties ar panākumiem, jo tomēr labāk ir uh, reaģēt arī kaut vai novēloti un pēc krīzes nekā uh, krīzes laikā. Un tālāk par Eiropaktu. Prezidents priekšsēdētais Brozo to nosauc par stūrakmeni, bet es baidos, ka stūrakmenis vēl nav īsti nostabilizēts, un tāpēc vajadzētu tomēr ielikt kā partiju fundamentu, un es ceru, ka rītdien viņi to izdarīs. Paldies, Šankelī kungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji, līdzīgi kā Uh, Baroso, es arī gribētu pievērst uzmanību ekonomiskai situācijai, īpaši manai valstī, kas ir arī e, īpaši saņēmēji valsts Eiropas Savienības mērogā. Un tāpēc mēs skatāmies arī mūsu e, prezidents, saka runātājs, ja tīšāk premjerā, acīm redzot, runa, um, kurš arī norādījis, ka ir konkrēti lietas, kas jādara. Pirmkārt, noteiktie aizdevuma procentu likme ir pilnīgi nesen, nepieņemama, tā ir pārāk drakoniska, un tāpēc tā ir jāsamazina vismaz par 1-2%. Otkārt, mums ir jānodrošina, ka ir eh, atbalsts bankām, lai tas atkal kļūstu eh, darbspējīgs. Un īpaši mēs nevaram palīdzināt mūsu uzņēmumu ieņēmumu nodokli, un īpaši domāt par tādām personām kā Sarkozy, kas izskatās ļoti labprāt arī pieņem arī eh, šo 2,5% likmi. Uh, E, Francijā, bet e, ir gatavs mums uzspiest 9,5%. Nu, skatīsimies, kā, cik, e, kāds viņu skats pāri jūrai būs uz īriju. Bet, nu, lietas jau katrā ziņā ir izsnāms dažādi. Vai nu mēs ieviešam šo uh, taupības pasākums, kas ir ļoti sapīgi mūsu iedzīvotēm, vai otrkārt, mēs arī uzkrājam šos milzīgos parādus, un līdzīgi kā tas ir bijis arī tomēr jau Vācijā kopš 2009. gada, un treškārt, uh, Varbūt, ka risinājums ir tāds, ka mēs arī atrodam Eiropas neatkarīgu fiskālo aģentūras izveidi, kas arī būtu nozīmīga. Es neuzskatu, ka ir iespējams tāda lieta kā neatkarīga mm, nacionāla aģentūra. Paldies visiem kolēģiem, un es aicinātu jūs tomēr arī palīdzēt īrijai, palīdzēt sev pašai, un šoreiz atkal aicinātu jums uh, rīkoties. Paldies! Līdzekungs tālāk. Paldies, priekšsādātāji! Kolēģi! Iepriekšējās ja nedēļās mēs daudz esam uzmanību veltījuši tam, kas notiek Lībijā un arī citās Ziemeļāfrikas valstīs. Mēs arī labi zinām, ka te ir runa par to, kā ir jāaizsargā iedzīvotāji. Šobrīd situācija ir tāda, ka Lībija ir palikusi atkal viena mums ir tomēr jārunā arī par milzīgiem izaicinājumiem nākotnē, par to, kā mēs varam nodrošināt Eiropas saimnības darbību un iestāžu darbību. Un te ir jau konkrēts degpunkts Eiropas ārpolitika un aizsardzības politika. Un diezgan lielas atšķirības ir iezīmējušās atkal starp dalībvalstīm, un mēs esam ārkārtīgi tālu vēl no lielā mērķa, proti Eiropas kopīgās ārpolitikas izveida, ko nosaka Lisbonas līgums. Nu, mums tas ir uzdevums Un mēs šo jautājumu esam risinājuši ar dažādām valstīm. Mēs esam mēģinājuši arī iesaistīt NATO, mums ir dialogs ar Arābu līgu, ar Arā Afrikas Savienību, un mums ir jārisina arī šis dialogs ar Izraelu. Un tāpēc šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, ko arī e, iepriekšējais priekšsēdētājs Paterings norādīja. Tas, kas notiek Lībijā un Eģiptē, tas e, eh, radīt var nopietns seks. Un, zinām, arī Parīzās seks miera procesam. Tas mums viss ir jāaptur vērā. Un tāpēc mums ir jādomā par šo valstu nākotni un arī par um, demokrātijas veicināšanu. Un mums ir jāskatās arī par attīstību Eiropā un demokrātijas virzību. Paldies! Paldies jums! Un tālāk vārds Kālerkungam. Paldies, priekšsādātāji! Rompaikungs savā vēstulē e, norāda, ka ņemot vērā Lībijas eh, situāciju un kaimiņu valstīs, es saprotu, ka mēs nevaram izvairīties no šīs situācijas, ka mums vajadzētu tomēr precizēt savu vēstījumu, vienotu nostājumu, un tas ir vēstījums Kadafī, eh, vēstījums Lībijas iedzīvotājiem un arī Eiropas iedzīvotājiem, kas šobrīd ir pilnīgi noskaitušies par Eiropas sašķelto uh, nostāju attiecībā pret šo uh, personu. Mums ir jāpaplašina saraksts ar aizliegumu personām ierasties Eiropā, un mums ir jāiesaldē attiecības ar šo valsti. Un tā tas būtu vēlējies, lai Eiropas Savienībā, īstenībā nevis NATO arī savos lēmumos arī nodrošinātu iekšējo kapacitāti un spējas un nodrošinātos ar savu jūras spēku um, um izmantošanu, nodrošinātu kaimiņu uh, valsts aizsargāšanu, iedzīvotāju aizsargāšanu šajā valstī. Tā gal galā mūsu atbildība. Un tad mēs arī varētu arī atbrīvot savus ASV sabiedrotos un Turcijas uh, spēkus. Uh, Eiropai, protams, tagad ir arī sava atbildība par to, kā mēs ar humanitāru atbildību arī aktīvi piedalāmies Lībijā, nevis tikai mēģinām aizsargāties pret beigu straumēm no Lībijas. Un tāpēc arī skaidri apsaka, lai visiem iedzīvotājiem Tripolē būtu saprotam, kāda ir Eiropas mēķi. Mūsu kolēģis, kas no Grieķijas komunistiem uzstājās, es tieši dzirdu arī, ka no Vācijas mm, no, piedošana, no Maskavas mēs dzirdot, kā Staļins jau ir miris, bet acīm redzot, jūs vēl neesat to dzirdējuši. Paldies. Pred. Tālāk. Kungs. Paldies priekšsādātājiem. Es uzskatu, ka mēs visi esam viensprāts par to, ka Lībijas eh, operācijas mērķis ir pārtraukt vadarbību un nepieņemamu, ka Dafī darbības režīma uh, eh, vadarbību pret revolucionāriem. Rezolūcija 1973 e, nodrošina par to, ka mēs varam izveidot lidojumiem slēgto zonu virs Lībijas. Es gribu atgādināt, pirms tika pieņemta šī rezolūcija, Eiropas parlaments bija viens no pirmajiem starptautiskās uh, signāls, um, galvenokārt, kas uzstāja starptautiskā organizācija, kas pieprasīja šādas zonas izveidi. Un mēs to apliecinām jau savā Strasbūras plenārsesijas balsojumā. Uh, Un es ceru, ka tas arī bijis viens no nozīmīgajiem grūdieniem eh, veiksmīgam risinām Lībijā. Un tiešām mums ir jābūt skaidrai nostājai. Pirmkārt, ir jāpanāk koordinācija, koordinācija Eiropas līmenī, koordinācija un atbalsts Lisabonas līgumam, eh, atbilstība eh, un ievērot visu līguma aspekts arī humanitārās palīdzības sniegšanā. Koordinācija NATO tālāk, manuprāt, ir jāsaskaņo mūsu rīcība ar NATO rīcību. Un mums ir izlēmīgi jārīkojas, jo Mums vajag, protams, arī reģiona spēku atbalstu, lai nodrošinātu veiksmīgu iznākumu Lībijā. Mūsu centieni apturēt vardarbību pret civiliedzīvotājiem, mūsu centieni precizēt savu vēstījumu, lūk, tie ir visi uzņēmumi, kas varētu vēst arī pie veiksmes. Paldies, Prediskungam, esam izsmēluši tādu arī deputātu sārakstu, un tagad mēs varam izsludināt brīvā mikrofonu laiku ir deviņi deputāti pielūguši vārdu, visiem arī došu vārdu, lai gan mēs jau esam nedaudz iekavējuši savu laiku, un tas ir arī pārsniedz to atvēlēto laiku nogriezni, kas būtu pievē, pievēršams. Bet es jums ļoti strikti lūdzu ievērot vienu minūti, es jums katram atņemšu mikrofonu, jūs pārsniegsiet to. Zelpalkungs tālāk. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter. Paldies, priekšsēdētāji, godēt Godēt uh, eh, ministrs kundz, godēt komisāra kungs, ņemot vērā arī nesenos uh, indikātors Eiropa pagaid, pamazām iziet no krīzes. Ievarams progress ir panākts, un mēs redzam, ka Eiropas solidaritāte ir sasniegusi jaunu līmeni. Pasākuma pakotne ir ļoti būtisks elements, ticībā arī uz mikroekonomisko koordinācijas ciklu Eiropas semestri. Eiropadomas prezidentūra Ungārija ir arī apņēmusies izdarīt eh, secinājumus. Šis ziņojums ir jāskatās uz uh, to, kas sekos krīzē, ko varam sagaidīt. Ungārijas prezidentūra spēlēs ļoti būtisku lomu. Arī pagājušās nedēļas darbā tika izstrādātas un apstiprinātas vispārējās vārdlīnijas. Tas nozīmē to, ka radīsies jauna sadarbības sēra starp komisiju un parlamentu. Paldies! Sijas. Tev, Bečikungs, paldies! Varam apsveikt Ungārijas prezidentūras aktivitātes. Daru pagājušajā nedēļā tiešām panākumi ir gūti, bet tas ir arī Eiropas panākums. Uh, Ja raugāmies uz pieejamo informāciju, varam sagaidīt to, ka samitā tiks arī um, apsprināt vienošanās par jaunu ekonomisko ietvaru un jaunu ekonomikas politiku Eiropā. Tas veicinās Eiropas integrāciju un Eiropijas jaunā attīstības fāzē. Šajā ietvarā mums ir arī atbildība parlamentā. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu pieņemt jau to pirmajā lasījumā, tātad šos sešus juridiskos pasākumus. Jo vēlos arī apsveikt šeit Brokungu un Garķērikungu par eh, šīs dienas ziņojumu apstiprināšanu, pateicos arī par uh, elastību, kādu bauda parlaments mēlā. Un tagad tiek eh, dot vārds Galagēra kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu uh, īru valdības veiktos, iegu, uh, veikto darbu, lai samazinātu uh, procentu likums attiecībā uz Eiropas Savienības un arī Sautiskā valūtas fonda um, programmam. Es ceru, ka 27 dalība valstis varēs arī vienoties par eh, šī jautājuma pārskatīšanu. Ir jānodrošina, ka mūsu parādi ir ilgspējīgs. Nepieciešams šis stabilitātes mehānisms un vai jānodrošina, ka tas ir uh, godīgs, taisnīgs. Thank you. Protams, ka spiediens uz īriju ir arī pieaudzis attiecībā arī, teiksim, uz uzņēmuma nodokļu palielināšanos. Un runātais tiek pārtraukts. Bronskungam vārds. Liels paldies! Eiropa padomu pieņems lēmumu, lai grozītu uh, līguma attiecībā uz stabilitātes mehānismu, vai tas palīdzēs uh, um, dalību valstīm uh, iziet no krīzes Eirozonā? Protams, ka nē, jo šīs problēmas ir endēmiskas. Mm, mēs šeit mēģinām panākt neiespējamo ar šo mehānismu. Uh, Ir jārunā par valūtas, ir pieprasījumi un piedāvājumi, kas pēc tam arī atspoguļojas eksportā un importā un arī uz kapitālu uh, pārvietošanu. Taču ir jāņem vērā šo 17 dažādu Eirozonas valstu situāciju. Šis mehānisms tātad nepalīdzēs Eirozonas valstīm. Mums ir nepieciešams mehānisms, lai palīdzētu šīm valstīm izkļūt no Eirozonas. Pat ja Eirozona ir valsts, kuras guvušas panākums, tomēr viņas daudz labāk, uh, viņiem būtu labāka situācija ārpus Eirozonas ar savu valūtu. Paldies. Andri Kienas kundze, bet izskatās, ka viņa nav. Uh, Zālē Luhankungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdē, godētie kolēģi. Manuprāt, ir ļoti svārīgi, ka Eiropadomes uh, samitā rīt un parīt uh, tik panākt vienošanās par uh, ekonomiskās pārvaldības pakotni. Eiropas līmenī kohēzijas politika, arī kopējā lauksainiecības politika ir divi galvenie pīlāri jauniem Eiropas Savienības budžetam. Un ļoti svarīgai kohezijas politika arī saglabāt savu īpatsvaru pēc 13. gada, lai Eiropas Savienība varētu īstenot savu ambiciozo mērķi un atbalstīt arī attiecīgi Eiropas Savienības 2020 stratēģi. Kohezijas politika ir arī mm, jāveicina efektīvas investīcijas, programmējot fondus un koncentrēties uz galvenajiem mērķiem un vienkāršojot īstenošanu. Paldies! Vēl cītis kungam vārds lūdzu. aptarėme Lisabonos sutarties pakeitimui, kuris leis sukurti. Paldies, priekšsēdētāji. Šie grozījumi Lisabonas līgumā, mēs to šodien atbalstījām, bet mēs redzam, ka tas kalpos par stabilitātes mehānismā izveidošanas pamatu. Katrā ziņā mums ir jāatzīst, ka mēs šobrīd esam ļoti smagā finanšu un ekonomikas situācijā, un tāpēc mums jāspēr tādi soļi un jāskoordinē pasākumi ekonomikas stimulēšanai. Un tas skan ne tikai Eirozonas valstis, bet arī citas valstis. Sākumā mēs redzam, ka šobrīd tiek atstāts ārpus šo pasākumu kopa, uh, kopas uh, ne Eirozonas valstis, un mēs atsakāmies no Eiropas kopienas metodas. Uh, Es domāju, ka Eiropas uh, Savienība jābūt solidārai un jāparāda arī, jāiekļauj arī visas citas valsts, lai mēs arī globālā arēnā varētu ļoti skaidri paust pozicionēt sevi un visi piedalītos šādu lēmumu pieņemšanā. Un mēs līdz ar to arī līdzsvarotu uh, šos līdzinējos nelīdzsvarotības Eiropas Savienībā. Nākamā runātāja. Paldies priekšsēdētāji, godētais komisāra kungs. Vēlos šeit uzsvērt divus aspektus, kuri ir saistīti ar sāmītu, kas notiks rīt parīt. Daudz pasākumu nav demokrātiski. Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu lomas netiek respektētas. Sankcijas ir automātiskas Tādējādi dalība valstis nevar vairs ietekmēt uh, ekonomisko politiku, saka Flašikovas Beņovas kundze. Un pasākumi arī ir kontraproduktīvi. Kā mēs vēlamies veicināt izaugsmu un nodarbinātību? Šie pasākumi pārāk balstās uz eksportu. Šādā politika mūs neizvedīs no krīzes tā pārāk restriktīva politika. Es vēlos un tiek pārtraukti runātāji. Jā, kundz arī kundzē vārds. Paldies, priekšsēdi. Šodienas sliktās ziņas bija. Tas, ka Portugāles konservatīvie noraidīja šo pakotni cerot uz jaunām vēlēšanām. Un tas varētu ietekmēt visu eirozonu. Un ievis ja visu eirozonu krīzē tīrgi skatās, vai Eiropa var pieņemt lēmumus vai nē. Lēmumi ir nepieciešami, risinājumi ir nepieciešami. Mums ir jāpāriet no vienkāršas koordinācijas uz pārvaldību. Diemžēl Sarkozī un Merkele. Un noslēdz, tiek pārtraukt runātais. Un noslēdzam brīvo mikrofonu ar Olī Rēnu komisāru kungu. Komisijas vārdā. You, uh, Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Vispirms vēlos pateikties jums par ļoti atbildīgajām debatēm par nākamo Eiropadomi. Es komisijas vārdā vēlētos komentēt vairākus no tiem izskanē, izteikumiem, kas izskanēja attiecībā uz situāciju Lībijā un Japānā, pirms es pievēršos ekonomiskajiem jaunumiem. Kā jūs zināt, komisijai nav nekādu pilnvaru drošības un aizsardzības jomā, bet mēs eh, centāmies koordinēt Eiropas reakciju, ņemot vērā situācijas pasliktināšanos pie Lībijas robežām. Lidojuma aizlieguma zona, militārie pasākumi, kas tika īstenoti saskaņā ar rezolūciju 1973, radīja jaunu kontekstu, kas ir jāņem vērā sniedzot humano palīdzību drošā un efektīvā veidā tiem, kam tā ir nepieciešama, vai nu pie robežām, vai arī Lībijas teritorijā. Tas ir radījis arī jaunas cerības par to, ka mums varētu izdoties aizsargāt civiliedzīvotāju dzīvības. Lai arī notikumiem Japānā nav tiešas ietekmes uz Eiropas Savienības pilsoņiem, uh, Tomēr ir svarīgi pārskatīt Eiropas Savienības kodolu politiku un ir jādomā par drošības pasākumiem, kas tiek īstenots šajā jomā. Eiropas komisija izmanto visus rīcībā esošos instrumentus, lai izvērtētu ietekmi, tā skaitā arī pārtiks drošumu. Manuprāt, notikumi Japānā liek mums mācīties, ka risks var kļūt par realitāti. Tas, ko mēs uzskatījām par neiedomājamu, tagad ir jāiekļauj mūsu plānošanā. Eiropas pieeja visaptverošai kodola, reakc, kodola reaktoru izvērtēšanai ir nepieciešama Eiropas līmenī. Pirms mēs izdarām gala secinājums, ir pilnībā jāsagaida pilna izvērtēšana notikumiem Japānā. Izvērtējumā ir jāiekļau svarīgākie aspekti, tādi kā drošības prasības, zemstrīču gadījumā, tāpat arī ārkārtas rīcība gadījumā, kad tiek traucēta elektropadeve, lai nodrošinātu reaktoru dzesēšanu. Arī ekonomiskie notikumi iezīmē jūsu debats pirms rītdien paredzētās Eiropadomas, un es domāju, ka signāls ir sadzirdēts, un tas tiks uzklausīts visos Eiropas nostūros un visās Eiropas galvaspilsētās. Es domāju, ka ir pamatot teikt, ka Eiropas komis, Eiropa ir iesaistījusies ekonomiskās krīzes risināšanā un notikumi ir likuši Eiropai padomāt par jaunu veidu, pārdomāt visas rīcībā sošās iespējas un pieņemt lēmumus, kuriem būs tālajošas sekas. Kā jau Barozo kungs teica savā ievadrunā, mēs reaģējam uz izaicinājumiem ar visaptvarošu stratēģiju, kas ir balstīta uz to spēku, kāds ir Eiropas Savienībai. Izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies šodien, ir tādi, kur, kur risināšanai arī Eiropas Savienība tika izveidot savulaik, lai mēs kopīgi, apvienojot centienus, vērstos pret šādiem izaicinājumiem un izkļūt no krīzes spēcīgāk nekā pirms tam. Pēc mēnešiem ilgušām sarunām visaptvarošas reakcijas pasākumi visbeidzot ir sagatavoti, un Eiropas vadītājiem tagad būs jāpieņem lēmums un jāapņems tos īstenot rītdienas Eiropadomē. Dalībvalstīm, un jo īpaši Eirozonas valstīm, ir jāturpina fiskālās konsolidācija un jā, jāstiprina uh, struktūrālās reformas. Tas ir pirmais atbalsta solis šajā stratēģijā. Otrkārt, gan padomēji, gan parlamentām ir jāpieņem lēmumu, lai noslēgtu komisijas likumdošanas paketi līdz um, šā gada vasarai par ekonomisko pārvaldību. Tas ir ļoti svarīgi mūsu atbildes reakcijai. Un treškārt, pastāvīgais Eiropas stabilitātes mehānisms sāks darboties sākot no 2013. gada jūnija. Tas paredzēs 500 miljārdu eiro lielu uh, palīdzības iespēju. Mums ir nepieciešams ierobežot negatīvās sekas, un mums ir jānodrošina tas, ka mēs varam rīkoties pat visgrūtākajā situācijā. Komisijas loma būs ļoti nozīmīga. Un Eiropas stabilitātes mehānisms. Pie tā būs jāstrādā arī, protams, Eiropas parlamentam. Mēs, protams, piedāvāsim arī regulu, kas būs balstīta uz 136. pantu līgumā, skaidrojot tos soļus, kas būs jāspēr šajā jomā, lai nodrošinātu konsekvenci ar Eiropas Savienības ietvaru valstu uzraudzībai. Un, un visbeidzot, banku sektors Eh, darbam šajā jomā jātiek noslēgtam, lai varētu garantēt eh, reālās ekonomikas atveseļošanos, lai varētu palīdzēt gan uzņēmumiem, gan mājasaimniecībām. Nākamā banku stresa testa kārta notiks nākamo mēnešu laikā un eh, pateicoties gūtajiem rezultātiem, mēs varēsim veikt nepieciešamo Eiropas Savienības banku sektoru restruktūrizāciju. Pirms iepazīstināšanas ar rezultātiem visas dalībvalstis, nu dien visas dalībvalstis uh, būs spiestas izlēmt to, kā varētu restruktūrēt un rekapitalizēt rekapitalizēt uh, vārīgākās institūcijas. Protams, šīs problēmas ir jārisina un tās ir jārisina paralēli atvesaļojot finanšu struktūras un veicot banku restruktūrizāciju. Pēc, uh, ja nepieciešams, darot to pēc iespējas nāskāk. Tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai varētu atjaunot uzticību Eiropas ekonomikai un uzlabotu banku stabilitāti un atjaunotu zudušo ekonomisko izaugsmi. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, noslēgumā vēlējos pateikt, ka tad, kad Eiropa padome nāks klajā ar saviem paziņojumiem un apņemšanos stāties pretī šiem izaicinājumiem, Eiropas Savienība atkal atgriezīsies vecajās sliedēs, lai varētu sākt ceļu uz ekonomisko izaugsmi un uzplaukumu. Protams, eh, ja pienāks labāk laika, mēs nedrīkstam slinkot, mums ir jāstrādā, lai varētu stāties pretī jaunajam eh, izaicinājumam, kas varētu jau glūnēt aiz stūra un izvairīties no nākamām krīzēm nākotnē. Paldies! Grazie, komis Paldies komisāru kungam! Tagad padoms vārdā Eniko Gjorī kundze. Paldies! Paldies, es eh, izmantošu pati savu dzimto valodu, ungāru valodu. Dārgais komisāra kungs, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Pirmkārt vēlējos pateikties par šīm debatēm, Un es esmu priecīga, ka vairums no kolēģiem, kas piedalījās debatēs, atzina, ka ir nepieciešami uh, seši mehānismi vai elementi, lai varētu cīnīties pret krīzi un lai varētu šo cīņu veikt kopīgiem spēkiem. Es ceru, ka uh, pēdējais lēmums šajā kontekstā tiks pieņemts uh, šo ceturtdienu un piekdienu, kad tiksies valstu un valdību vadītāji. Un, protams, mums ir jādarbojas arī preventīvi visiem spēkiem, mēģinot izvairīties no šādu krīžu atkārtošanās nākotnē. Un uh, kolēģi norādīja, ka nevis Eiropas Savienība atrodas krīzē, ir piedzīvusi krīzi, bet gan daļa dalību valstu un eh, tās ir nokļuvušas tādā kā parādu spirālē, un mums noteikti eh, tā ir jāizskauž. Tas ir galvenais mērķis visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir kopīga monetārā politika, daudzām ir kopīga valūta un valūtas krīze vairākās dalību valstīs uh, ir jārisina kopīgiem spēkiem. Šeit eh, ir uzsākušās ļoti interesantas debates, un tad, kad mēs uzsāksim oficiālas sarunas par sešiem likumdošanas eh, priekšlikumiem, kas attiecas uz ekonomisko pārvaldību, mēs eh, nodalīsim tā sauktos labos kredītus no sliktajiem, un es domāju, ka e, šīs debatas būs ļoti intriģējošas, un padome par to jau runā, bet padome ir skeptiski e, noskaņota attiecībā pret e, labiem kredītiem vai tādu labu parādu politiku, jo bieži vien labs ātri vien var pārvērsties sliktā parādībā. Šeit ir tikai viens solītis. Tad, kad mēs beidzot būsim pieveikuši krīzi, mums vajadzēs uh, veicināt izaugsmi un darīt to, uh, uh, neiedzīvojoties turpmākos parādos. Mēs nedrīkstam šo parādu nāstu atstāt uz nākamo paauģu pleciem. Tieši šī iemesla dēļ, kā attiecīgi norādīja Barozo kungs, mums ir jāparūpējas, lai mūsu rokās ir pareizie instrumenti, kas palīdzēs izkopt vienoto tirgu, nojaukt tajā joprojām pastāvošos šķēršļus. Un tagad daži vārdi par situāciju Portugālē un Īrijā. Tas nav nekāds noslēpums, ka šie jautājumi arī tiks iekļauti padomas darba kārtībā. Da, daži vārdi par Portugālu 11. martā. Eiropa domes līderi augstu vērtēja Portugāles uh, lēmumu un Eiropas centrālā banka arī to uh, labi vērtēja. Bet jebkurš plāns eh, ir veiksmīgs tikai tad, ja tas ir ticis veiksmīgi īstenots. Un, eh, pieņemot plānus, kaldinot dažādas stratēģijas, ir jāparūpējas arī par to politisko īstenošanu. Īrijas gadījumā es varētu teikt, ka eh, jaunā valdība bija ļoti pilna gatavības ar mums sadarboties, un es ceru, ka Eiropa padomē mēs varēsim gūt pareizos risinājumus, lai varētu labāk cīnīties pret īrijas krīzi. Kopienas metode pret starpvaldību metodi. Arī šis jautājums bieži izskanēja šajā zālē. Es domāju, kopš 4. februāra mēs esam nogājuši patiešām garu ceļu. 4. februārī daudzi, daudzas no dalību valstīm un arī daudzi deputāti bija nobijušies no tā, kas uh, notika, proti, ka uh, daudzas sektoras, daudzas ekonomiskās jomas varētu pārcelt ārpus Eiropas Savienības. Mums ir jāparūpēs par situācijas uzlabošanu. Prezidentūrai ir uh, savīpašie uzdevumi. Mums ir uh, jāpapūlas uh, panākt vienprātību starp tām valstīm, kas ir pret uh, starpvaldību metodu un arī starp tām, kas ir tās atbalstītājs. Un Ungārijas premjerministrs jau 4. februārī teica, ka Eiropadomas secinājumos ir uh, jābūt atsaucei uz mūsu kopīgo darbību un mums ir jārīkojas saskaņā ar līgumos rakstīto. Un tagad mēs esam atgriezušies pie kopienas metodes. Komisija Tā ir institūcija, kura ir eh, vispatiesākā kopienas institūcija. Un eh, tā ir eh, uzņēmusies savu darbu. Eiropas parlamentam ir tiks piedāvāts liels informācijas kopums, un es domāju, ka mēs virzāmies pareizā virzienā. Ungārija un citas dalība valstis var iestāties Eirozonā, var pievienoties Eiro, ja tās to vēlēsies. Un visbeidzot vēlējos atkārtot savu lūgumu, ka mums ir jārīkojas pēc iespējas konstruktīvāk un ir uh, jādiskutē par sesto ekonomiskās pārvaldības pakotni. Deputātu ziņojumi tika iesniegti jau janvāra mēnesī, mēs tos ņemam vērā, formulējot padomes secinājumus háború és instabilitás a létező. Tālāk daži vārdi par Lībiju. Karš, nestabilitāte, tie, tā ir uh, liela krīze, kas ir piedzīvojusi šajā reģionā dzīvojošos, bet tā ir arī krīze, kas ir skārus Eiropu, un es varu šeit piekrist Mauro kungam. Bet mums ir jāparūpējas, lai šī krīze pārvērstos. Uh, kaut kādā, lai, lai krīze pārvērstos par iespēju, lai tā uh, nesamilstu vēl vairāk. Mums ir uzmanīgi jāseko notikumiem reģionā. Es domāju, ka parlaments bija ašāks par uh, padomi, reaģējot uz notikumiem tuvējos austrumos. Tikai pēdējā brīdī mēs. Uh, uzsākām ie, iejaukšanos, militāru iejaukšanos, uh, kurā piedalās koalīcijas spēki, un pateicoties tai izdevās glābt uh, vairāku cilvēku dzīvības. Runājot par kopējā ārējo un drošības politiku, mums ir e, jāsaprot, vai tā ir efektīva un vaisirdīgi runājot, mēs neesam vienoti par simt procentiem un mēs vēl neesam e, izkristalizējuši labākos pasākumus savās diskusijās, kāda būtu labākā reakcija iejaucoties notikumos šajā reģionā. 11. martā valstu un valdību vadītāji teica, ka Kadafī ir jādodas prom un mums ir jāizkopja kontakti ar Lībijas eh, pārējais padomu Bengāzī. Un eh, ka Eiropas Savienības spēkiem ir jāsniedz militārā aizsardzība šai valstī. Eh, civiliem iedzīvotājiem, protams, ir jāparūpējas par mūsu kaimiņu attiecību politiku šajās valstīs un ir jāiedrošina demokrātiskie centieni. Uh, Un noteikti ir uh, jāpadziļina ekonomiskās saiknes ar šīm valstīm un jāpalīdz uh, tām ceļā uz uh, sociālām pārmaiņām. Runājot par uh, uh pieeju tirgumu, uh, līdzekļiem un uh, arī citām ekonomiskajām jomām. 21. martā ārlietu ministri vēlreiz atkārtoja šīs apņemšanās un de, rezolūcija 1973, ko pieņēma ANO drošības padome, jau bija ieraudzījusi dienas gaismu un palīdzēja mums labāk sagatavoties samitam. Tagad ir jāīsteno rezolūcijā rakstītais, mēs būsim ļoti uh, aktīvi, proaktīvi savā rīcībā, un mēs vēlamies palīdzēt Lībijas civiliedzīvotājiem. Kopējā ārējā un drošības politika varbūt nav ideāla, bet tomēr mēs pieņemam ļoti nopietnas lēmumus, varbūt pēdējā brīdī, bet tomēr tos pieņēmām. Paldies! Paldies ministras kundzei, saka priekšsēdētāji. Tagad esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu. Tagad mūsu darba kārtībā ir padomas un komisijas paziņojums par situāciju Japānā. Uh,